Uh, uh, Godātais vicepriekšsādātājs šeit parlamentā, godātie viesi no nacionālajiem parlamentiem, dāmas un kungi. Ārkārtīgi priecājos, ka varu jūs šeit sveikt, būdams juridisko lietu komitejas uh, priekšādātājs, nu, lūk, piedalīties šajā civiltiesību un tiesiskuma formā 2015. Šis fórums ir pasākums, ko mēs organizējam kopā ar mūsu politikas departamentu C un Nacionālo parlamentu direktorātu. Organizējam to reizi divos gados, lai ļautu Nacionālo parlamentu deputātiem, kā arī dzen Eiropas parlamenta deputātiem un akadēmiķiem apmainīties ar viedokļiem par to, kādā veidā attīstās eh, civiltiesības un kas norisinās ar tiesību aktiem šai jomā Eiropā. Klāt šobrīd ir 13 Nacionālo parlamentu deputāti un vēlos jūs apsveikt un teikt jums paldies par to, ka esat izrādījuši interesi par šo ļoti interesanto tiesību jomu un svarīgo tiesību jomu. Kā sekas Eiropas integrācijai pieredzam to, ka arvien vairāk eiropieši dzīvo tādu dzīvi, kas iet pāri robežām. Nu, vienalga, vai tas notikt apmetoties citā dalībvalstī, vai apracot kādu pilsoni no citas dalībvalsts, vai varbūt vienkārši ceļojot uz citām dalībvalstīm. Līdz ar to ļoti svarīgi ir arī krimināla tiesību ietekmu um, šādas mobilitātes gadījumos. Tomēr nereti tiek aizmirsts, ka pilsoņi visdrīzāk vairāk saskarsies tieši ar civiltiesību sistēmām šai citā dalību valstīm un netik bieži ar krimināltiesībām tāda vidējā sistēma skatījumā nekad neno, nenotiek saskarsme ar krimināltiesām. Tiesim, pilsoņi preces, manto īpašumus vai vienkārši strādā pāri robežām, un viņi nereti sastapsies ar civiltiesību noteikumiem šai otrā dalībvalstī. Eiropas Savienība un it īpaši Eiropas parlaments tāpēc cenšas šo problēmu un jautājumu risināt, nodrošināt atbilstīgu juridisku ietvaru, tā, lai palīdzētu nodrošināt šo sasta, saskarni starp abām un atšķirīgām juridiskajām sistēmām pārrobežu situācijās. Piemēra nesariem, neseniem panākumiem ir jaunā Brisele 1 regula, ar kuru tiek, tiek atcelts eksekvatura prasība un e, tāpat arī pēctecības regula, kas ļauj pilsoņiem, kam pieder īpašums vairākās dalību valstīs, savu uh, regulēt attiecīgo mantojumu lietu jautājumu daudz vienkāršākā veidā nekā iepriekš. Un tomēr nedrīkstam ļauties ilūzijai, ka situācija nu ir perfekta. Problēmas pastāv joprojām it īpaši tajā brīdī, kad nepieciešams atvieglot administratīvās procedūras šādiem pārvietojošamies pilsoņiem, vai cenšoties pārliecināties, ka tiek godīgā un taisnīgā kārtā atrisināti ģimeņu strīdi pāri robežām. Šī fóruma un semināra mērķis ir apskatīt gūtos panākumus, skatīt problēmas un apspriest veidus, kā virzīties uz priekšu. Un tāpēc vēlos pateikties visiem, kas ir atnākuši šeit par piedalīšanos, vēlos teikt paldies arī tiem, kas, centi, kas sekos notikumiem šai zālē, izmantojot video saiti, un, protams, pie kas tiek, turklāt tiek piemērot papildus drošības pasākumu parlamentam. Un mēs arī, protams, gaidam iespēju apmainoties ar viedokļiem un tā, īstenot debats. Tāpēc tālāk došu vārdu Valkarsalam Siso, kas ir mūsu vicepriekšādātājs, kas atbild par, atbild par attiecībām ar nacionālajiem parlamentiem. Nu, un tāpēc e, šobrīd gan arī gribu teikt mūsu vidū juridisko lietu vi, e, priekšādātājs e, vietnieces kundzi Delvo kundzi. Bet lūdzu, vicepriekšādātājiem vārds. Lies paldies! Lielas paldies, Svobodas kungs, dāmas un kungi. Pirmām kārtām gribu teikt, ka patiešām ir ārkārtīgi liels prieks un gods šo semināru uzsākt un runāt par civiltiesībām pārobežu situācijās un dzīves atvieglošanu pilsoņiem. Protams, to daru kā šīs jūri komitejas vicepriekšādātājs, strādājot šeit Eiropas parlamentā un esmu atbildīgs par attiecībām ar nacionālajiem parlamentiem. Kā jau Svobodas kungs teica, šeit šobrīd klāt ir 13 pārstāvi no nacionālajiem parlamentiem. Un 36 citi pārstāvi kurus arī, protams, vēlos šeit sveikt. Kopumā pārstāvēti 19 parlamenta - Beļģija, Austrija, Kipra, Vācija, Ungārija, Latvija, Luksemburga, Malta, Polija, Portugāla, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un vēl dažas. Tāpēc priecājos, ka visi viesi ir šeit. Paldies viņam, paldies arī darbiniekiem. Tāpat ir ieradušies arī astoņi attiecīgo komiteju priekšsēdētāji, tātad juridisko lietu komiteju priekšsēdētāji, tāpēc priecājos, ka varu jūs uzrunāt, uzrunāt Nacionālo parlamentu deputātus, jo esam nobežījušies par to, ka nav pietiekamas attiecības starp dažādiem Eiropas Savienības pārvaldes līmeņiem, un tāpēc šāda veida starpparlamentu fórumu organizējot, mēs speram soli uz priekšu. Eiropas Savienība galgulā ir uzņēmusies atbildību un kompetenci eh, attiecībā uz pārobežu sadarbību, un to arī vēlamies darīt. To paredz Amsterdams līgums kopš šīs atbildības uzņemšanās, jāsaka, tā ir bijusi tāda dalīta, kopēja kompetence, un būtu tikai godīgi teikt, ka Eiropas tiesību aktu apjoms starptautisko privātiesību jomā ir diezgan būtisks. Tomēr lielākoties kompetence piekrīt na nacionālajām dalībvalstīm. Lai kāds arī nebūtu, Eiropas Savienība tepat laikā spēja e, darboties, piemēram, nodarboties ar tiesību aktu harmonizēšanu. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams panākt līdzsvaru starp Eiropas līmeni un nacionālo līmeni. Brīva preču un pakalpojumu aprite, kapitāla aprite, cilvēku pārvietošanās. Visi šie principi ir ņemušies spēkā un šāda mobilitāte pieredzēta arvien, tiek pieredzēta arvien vairāk. Tas nozīmē, ka ir izveidojušās pārrobežu attiecības. Un attiecīgi ir nepieciešams veidot tiltu starp dažādām juridiskajām sistēmām dalību valstīs. Es pavisam apzināti lietoju šo vārdu celt tiltus, jo domāju, ka tas ļoti labi atspoguļo to, kā, kāda ir situācija ar dažādām dalībvalstu kultūrām, mentalitāti un, protams, arī tiesību sistēmām, kas jāņem vērā tajā brīdī, kad īstenojam sadarbību. Šogad eh, mūsu sanāksme, kas noniek reizi divos gados, pievērsīsies starptautiskajām privātiesībām. Runāsim par juridisku raksturu jautājumiem, kas izriet no pārobežu darbībām. Starptautiskās privātiesības skata tādus jautājumus, kā kāda standarta un normas tiek pievēroti, ja, piemēram, ir kaut kāda veida konflikts situācijas starp divām juridiskām sistēmām, ta, eh, tas aptver visu veidu privātiesību aspektus, tiek noteikti noteikumu procedūras individiem šādās eh, pārobežu situācijās. Startautiskās privātiesības, neskatoties uz to nosaukumu, tāpat laikā ir nacionālie tiesību akti, nacionālās tiesības. Katra dalība valsts, katra uh, nacionālā valsts pati savos tiesību aktos paredz to, kā šādu normu konfliktu risināt. Nu, protams, arī tas var novest pie zināmiem konfliktiem starp dalībvalstīm. Tā lielākā problēma pilsoņiem varētu rasties tajā, kā juristi risina šos strīdus starp dažādām jurisdikcijām. Un, nu, pa, nereti ir tā, ka noteikti pat tāda kā izvēle tiek skatīts, uz kur tad jurisdikcija, kuram ir piemērotākā, un tad tas arī tiek izmantots. Bet, nu, mums ir jāskatās, ko Eiropas Savienība var darīt, lai atvieglotu Eiropas iedzīvotāju dzīvi tajā brīdī, kad viņi sastops ar šādiem pārrobežu konfliktiem. Solidaritātes princips ir atslēgvārds šai gadījumā. Subsidiaritāte tāpat. Subsidiaritāte gal galā ir princips, ar ko visi esam labi pazīstami. Es esmu strādājis reģionu komitejā no 2012. līdz 2014. gadam, un um, man bija tas gods vadīt arī iestādi, kas eh, sevi uzskata par šī subsidiarāts principa aizgādne. Šajā sapsdarbības laikā centos pārliecināties, ka tiek īstenot demokrātiskā kontrola pār Eiropas tiesību aktiem, tā lai nebūtu tā, ka Eiropa iet pāri sev atvēlētajām kompetencēm, uh, un lai visas institūcijas spēlētu attiecīgo lomu, veicinātu efektivitāti un tāpat laikā, protams, jo labāk strādāt Eiropas pilsoņu labā. Subsidiaritāte tāpat laikā ir nu, tāds divu virzienu koncepts, jeb jautājums. Zināmā mērā tas var noteikt robežas Eiropas Savienības kompetencijām, bet arī pretējā nozīmē raugoties uz to, ir, tai vajadzētu piespiest Eiropas Savienību savukārt rīkoties tajā gadījumā, kad tā var radīt pievienotu vērtību atšķirībā tikai no nacionālas vai reģionālas rīcības un savā pašreizējā kapacitātē strādājot šeit Eiropas parlamentā var jums apliecināt, ka pilnīgi noteikti turpināšu strādāt pie šī principa aizsardzības, dāmas un kungi, sadarbības starp dažādiem pārvaldības līmeniem un iestādām, iestādēm Eiropas Savienībā būtu jāīsteno, un tas ir jāīsteno vēl pirms tiek pieņemti tiesību akti. Šis fórums, kurā iesaistīt arī nacionālajie parlamenti, tam ir lielisks piemērs un lieliska iespēja tieši nodrošināt šādu sadarbību. Es turklāt esmu arī pārliecināts, ka Eiropas Savienības rīcība pilnīgi noteikti ir pamatot un pat vēl vairāk vajadzīga šajā tiesību aspektā. Tomēr neaizmirsīsim, ka, protams, ir jānodrošina līdzvarot pieeja īstenojot šo kopējo kompetenci. Tāpēc mums uz visiem šiem jautājumiem jāstrādās ļoti piesardzīgi un jāizvērtē šo aspektu regulāri. Tas īpaši attiec uz ģimenes tiesībām, kuru lietā dalībvalsts Eiropas Savienībā nodavusi krietni mazākas kompetences nekā citās privātiesību aspektos. Padomē ir jāpieņem vienprātīgs lēmums un jākonsultēs ar Eiropas parlamentu šajās, šajā jomā, un ģimenes tiesības pilnīgi noteikti astpoguļos sabiedrību kā tādu. Tas nenozīmē, ka sabiedrības prakse un rīcība dalība valstīs e, nevar nekādā veidā tikt ietekmēta no ārpuses un ka nav iespējama nekāda konverģence. Nē, tā nav. Tas tikai nozīmē to, ka ir jāņem vērā katras konkrētās eh, valsts sabiedrības specifika un ir jāsaglabā pašreizējie tiesību akti un tiesības tieši šajā ļoti delikātajā jomā. Un tāpēc ir jāveido šie tilti, kā jau es teicu, jāveido tilts starp dažādām juridiskām situācijām, un tieši tā šī situācija arī jāskata. Nevis jādomā par eh, kaut kādu harmonizāciju un tā tālāk. Protams, līdzsvaru panākšana ir ļoti sarežģīta, un par to ļoti, la, par to, to ļoti labi redzam arī līgumā, kur nacionālajiem parlamentiem tiek piedāvāt iespēja paust opozīcija, jeb e, protestu e, sešu mēnešu laikā pēc ES tiesību aktu pieņemšanas pret šādiem tiesību aktiem. Viņi turklāt var arī bloķēt šādu tiesību aktu pieņemšanu, tā kā tas paredzēts trešā pantā par e, sadarbību tieslietās civiltiesību jomā. Un te es runāju par līgumu par Eiropas Savienības darbību. Tur tiek paredzēts, ka Eiropas Savienība izstrādās tieslietu sadarbību civiltiesībās E, tajos gadījumos, kad ir pārobežu ietekme. Ko tas varētu nozīmēt? Nu, tas ietver pilnīgi visus civiltiesību aspektus, kā tas paredzēts 81. šī paša līguma pantā. Tur tiek teikts, ka Eiropas parlamentam un padomē ir jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru tādi mērumi pasākumi, kas garantētu citas starpā savstarpēju atzīšanu starp dalību valstīm, runājot par dažāda veida juridiskiem un nejuridiskiem nolēmumiem, tāpat arī paziņošanu un pārobežu juridisko dokumentu nodošanu. Tāpat jānodrošina dalībvalstu standarts konfliktu savietojamību, konfliktu jurdi, jautājumos tiesību jomā jānodarbina, jānodrošina sadarbība pierādījumu uh, iegūšanas jomā, tāpat arī juridiskās legālās aizsardzības un aizgādnības nodrošināšanā un dažādi veidi citu, jau, citos jautājumos, kas nepieciešami īstenojot tiesas prāvs un tā tālāk. Tas tikai daļa no saraksta, kas tur minēts. Un tātad šis fórums pievēršas pārobežu situācijām Eiropas Savienībai un tam domu, kādā veidā Eiropas Savienība var atvieglot Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Esam sadalījuši mūsu darbu šodien trijās daļās, pievēršoties trim dažādiem 81. panta aspektiem, kā jau es nu pat eh, teicu, citēju šo pantu. Liels paldies priekšsādātāji, ka atgādināt man izteikties mazliet eh, lēnāk, lai tūki tiek līdzi. Jebkurš tiesība akts, kas šobrīd, pie kāda šobrīd tiek strādāts, protams, ir daļa no kopēja dokumentu kopuma, kas jānodod tālāk nacionālajiem parlamentiem. Tās ir obligāts pienākums, un tas paredzēts 12. minētā līguma pantā. Nacionālajie parlamenti turklāt ir tiesīgi paust um, protestu pret lēmumiem, kas pieņemti par attiecīgiem ģimenes tiesību aspektiem um, ar pārobežu ietekmi. Nu, lūk, pāriešu pie savām noslēguma piezīmēm. Mēlos uzspērt, uzsvērt vienu punktu. Šāda veida lēmumu var pieņemt tikai ar parasto likumdošanas procedūru, ja neviens no nacionālajiem parlamentiem nav paudis protestu un iebildumus. Mēs ļoti labi zinām, ka beigu beigās tieši nacionālajā un reģionālā administrācija ir tā, kas būs atbildīga par attiecīgu Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu pilnvaras tiks piešķirtas tieši administrācijai, ties, tiesību iestādēm, kas ir vispietuvinātākās pilsoņiem. Tas nozīmē, ka tieši šīm iestādēm būs jāspēj rast risinājumu, ja notiek pārobežu tiesas prāvas un tiesvedība. Un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai Eiropas parlamenta deputāti un arī Nacionālo parlamentu deputāti savā starpā sadarbotos tajā brīdī, kad runājam par likumdošanu. Un tieši to arī paturot prātā, mēs organizējām šo civiltiesību fórumu un lūdzām piedalīties Nacionālo parlamentu deputātus. Mūsu mērķis ir uzklausīt ekspertus, profesionāļus šai jomā, akadēmiķus, kas tad attiecīgi ir identificējuši problēmas, kas pastāv šādās pārrobežu situācijās. Savukārt tam vajadzētu dot zināmu stimulu tālākām parlamentārām dematēm starp Eiropas parlamentu pārstāvjiem un Nacionālo parlamentu deputātiem par gaidāmo likumdošanas darbu gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Un tāpēc priekšādātāji dāmas un kungi, Tas arī bija šīs mūsu tik, šodienas tikšanās mērķis un iemesls, un es ceru, ka varu jūs zināmā mērā jau apsveikt, tāpēc, ka jūsu klātbūtne šeit vien jau garantē šī fóruma veiksmu panākums. Lielas paldies, ka ieradāties, paldies par uzmanību, un te nu tālāk pievēršos tulkiem, saka runātājs, atvainojoties par to, cik strauji izte, izteicos. Paldies! Thank you, Vice President, for your work. Paldies, Vice priekšsēdētā kungs, par jūsu uh, vārdiem. Un tagad vēlētos sveikt mūsu vidū Inesi Lībiņu Egners kundzi, uh, kas pārstāvēs Latvijas uh, prezidentūru padomē. Viņa ir saimas priekšsēdētājas biedre un juridiskās komisijas priekšsēdētājas priekšsēdētāja biedra. Jums vārds, kundze. Cienījamie parlamenta deputāti, cienījamie kolēģi, man ir liels gods būt šeit šodien un iepazīstināt jūs ar uh, Latvijas eh, prezidentūras plāniem mm, civiltiesību jomā. Latvijas prezidentūra ir uzsākus darbu tūlīt pēc tam, kad ir sācis darboties jaunais Eiropas parlaments un jaunā komisija. Tā kā mums tas ir liels e, izaicinājums vadīt jauno likumdošanas ciklu no padomas puses. Uh, individu un uh, pa, kapitāla palielināta pārvietošanās pār Eiropas robežām ir ārkārtīgi svarīgi un tieši tādēļ uh, Eh, Eiropā arvien būtiskāks kļūst jautājums par eh, civiltiesībām, privātiesībām un uzņēmējdarbības tiesībām. Un nevar ņemt vērā arī eh, starptautiskā tirgus stiprināšanas nepieciešamību. Un tieši tādēļ Latvijas prezidentūra uzskata par vienu no savām prioritātēm izaugsmi, iet iekļaujot arī izaugsmi un uzlabojumus tieslī, tieslietu jomā. Sastībā ar šo prioritāti Latvijas eh, prezidentūra jau ir sākusi darbu pie uh, svarīgākiem tiesību aktiem šajā jomā, un es īsi pieskaršos eh, katram no tiem. Latvijas prezidentūra uh, publisko dokumentu regulu ir izvirzījusi kā vienu no galvenajām prioritātēm. Uh, Eiropas likumdevējam ir jādara viss, lai samazinātu birokrātiju un uzlabotu iespējas personām brīvi pārvietoties Eiropas Savienības ietvaros. Vienkāršots režīms publisko dokumentu apritē ir e, svarīgs ieguldījums un e, solis uz priekšu. Diskusijas padomē ir bijušas garas un sarežģītas līdz 2014. gada beigām. Tieslietu ministri vienojās eh, par tādu piesardzīgu virzīšanos uz priekšu un proti samazināt e, regulējumu aptvērumu un aprobežoties tikai ar civilstāvokļu dokumentiem. Ja prakse parādīs, ka regula labi darbojas un tā tiešām atvieglo pilsoņu dzīvi Eiropā, e, tad e, tālāk vienmēr būs iespējas paplašināt aptvērumu. Vēl kāds e, jautājums, kas ir ilgi tiec diskutēts padomas līmenī, ir ārējās kompetences paplašināšana, īpaši saskaņā ar neseno Eiropas tiesas lēmumu un atzinumu 1 slīpsvīt 13. Un uh, Latvijas eh, prezidentūra ir apņēmusies eh, panākt daļēju vienošanos par tekstu 13. marta tieslietu ministru sanāksmē, un pašlaik notiek konsultācijas padomē, lai sasniegtu šo mērķi. Vēl vairāk esmu pārliecināta par to, ka Latvijas prezidentūra spēs rast vienošanos, vieno, vienošanos līdz jūnijam un iesaistīties sarunās ar parlamentu. Uh, Vēl viena Latvijas prezidentūras prioritāte ir uh, maksā, mazā mm, apjoma prasību uh, regulas uh, pārskatīšana. Tas ir vēl viens solis, lai palīdzētu pārobežu tiesvedību, padarīt to efektīvāku un pieejamāku. Tieslietu ministri ir vienojušies par padomas nostāju 2014. 14. gada beigās, un Latvijas prezidentūra ir gatava uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu, lai panāktu vienošanos līdz šī termiņa beigām. Ir ieplānots arī formāli apstiprināt maksātnespējas regulu Marta ministru padomē. Un mēs ceram, ka līdz ļoti drīz Eiropai būs mūsdienīga uh, Uh, sistēma, kas ir piemērota uh, mūsdienu ekonomikai, un tā palīdzēs gludi funkcionēt iekšējiem tirgum un uh, būs atbilde uz ekonomikas krīzes pārvarēšanu. Eiropas likumdošana un eh, darbs pie maksātnespējas regulas bija lielisks piemērs tam, kā var uh, auglīgi sadarboties dažādas institūcijas. Tas noteikti dos savu ieguldījumu veicinot Eiropas izaugsmu. Eiropas iz, uh, Savienība apspriež arī vienotos Eiropas tirzniecības noteikumus jau zināmu laiku, taču šis process nav bijis pārāk veiksmīgs. Un pēc tam, kad šis eh, priekšlikums ir ticis atsaukts, Eiropas komisija savā darba programmā 2015. gadam atzīmēja, ka būs pārskatīta procedūra par digitālajiem eh, līgumiem, kas aizstās eh, iepriekšējo tiesību aktu. Uh, lai varētu turpināt šo um, dokumentu izstrādi, Latvijas prezidentūra bija organizējusi viedokļu apmaiņu informālajā padomas sēdē Rīgā 30. janvārī. Un uh, arī Jurija komitejas priekšsēdētājs, ministri un komisārs, kā arī uh, Svobodas kungs, kas ir jūrija komitejas priekšsēdētājs, apspried šos uh, jautājumus. Jāsaka, kā tiesiskais satvers, kas atbilst pilsoņu un uzņēmēju eh, vajadzībām, kas sadarbojas un darbojas pārobežu līmenī, ir svarīgs eh, elements, kas dod savu ieguldījumu Eiropas konkurētspējas veicināšanā. Bet es gribētu pie, pieskarties arī ģimenes tiesībām. Uh, kas gan varbūt neiekļaujas izaugsmas koncepcijā, bet ir arī ārkārtīgi svarīgi un vēlāk šodien tiks apspriesti. Latvijas prezidentūra centīsies panākt pietiekami mm, ātru vienošanos par astoņu valstu pievienošanos eh, Hāgas konvencijai eh, par eh, bērnu nolaupīšanu. Šodien šie astoņi priekšlikumi tiek aktīvi apspriesti padomē. Eh, Taču eh, jaunas eh, sārunas par eh, pārrobežu jautājumiem, kas ir saistīti ar ģimenes tiesībām, piemēram, par laulību šķiršanu, par vecāku varu, par laulāto īpašumu sadalīšanu atkal kļūst aktuāli, un acīm redzot, Eiropas komisija turpinās skatīt šos jautājumus. Turpināsies darbs arī pie viena īpašnieka uzņēmuma direktīvas un akcionāru tiesību direktīvas. Noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka privātiesību joma ir ārkārtīgi svarīga katram Eiropas pilsonim un viņu dzīvei, jo gal galā tas ietekmē gan mūsu dzīvi, gan mūsu darbu, un tieši tādēļ mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka Eiropas līmenī eh, pārobežu aktivitātes eh, mm, ir pietiekoši drošas, eh, tās palīdzēs, ka tās varētu palīdzēt pilsoņiem, un mēs to varam izdarīt nodrošinot drošu tiesisko satvaru, uh, Un es vēlētos pateikties jums, cienījamie kolēģi, un ceru, ka šīs dienas seminārs uh, par kādu solīti pavirzīs mūs tuvāk visu šo mērķu sasniegšanai. Paldies! Paldies par jūsu laipniem vārtiem! Un uh, tagad mēs nekavējoties varam pāriet pie pirmās darba sesijas uh, ar nosaukumu Mazāks dokumentu apjoms mobiliem iedzīvotājiem. Un es vēlētos eh, dot vārdu Jānam van Hainekungam no Freiburgas universitātes, lai uh, atklātu šo te pirmo darba sesiju. Lūdzu, iek, pacentieties iekļauties desmit minūtēs. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Atļaujiet man pateikties par to, ka esat uh, uzaicinājuši mani uz šo semināru par ļoti svarīgo tēmu. Man ir liels uh, gods prezentēt jums uh, šo te pētījumu no Jēnas universitātes kopā ar manu kolēģi. Diemžēl viņa nav varējusi ierasties mm, šeit, jo viņa ir Austrijā, kā, Austrālijā kā viesprofesori. Bet tagad pie manas tēmas. 20. Uh, eh, gadsimtā privāta tiesības, jeb ja PIL, ir uh, regulētas nacionālajās tiesībās. Tikai 90. gados uh, dalību valstis piešķīra īpašu kompetenci Eiropas Savienībai PIL jomā. Un uh, tas tā tad noveda pie virknes tiesību aktu pieņemšanas. Bet privāta tiesību uh, Internacionalizācija, protams, rada problēmas. Eiropas PIL nav kodificēts kaut kādā vienā tiesību aktā, bet drīzāk ir atrodams dažādos instrumentos, kam ir dažāds tiesiskais raksturs. Vissvarīgākais PIL avots ir regulas, lai gan regulas skaits pašlaik ir 15, un tas šķiet daudz. Uh, to kvalitāte kopumā tiek uzskatīta par labu, tad fakts, ka attiecīgie, eh, attiecīgās tiesību normas ir izkaisītas pa dažādiem instrumentiem, un tas rada bažas. Vispirms, pašreizējās regulas neveido vienotu noteikumu kopumu, un virkne jomu nav noklātas ar eh, sekundāro, eh, sekundāriem tiesību aktiem, piemēram, Roma 1 un 2. Virkne svarīgu tēmu tajā nav skarti, piemēram, aģentūru eh, loma, vienošanās starp jurisdikcijām un tam līdzīgi. Visos šajos jautājumos, jo projām ir nepieciešamība paļauties uz citiem tiesību aktiem un uh, dalību valstu privātiesībām. Tālāk uh, PIL netiek aprobežots ar uh, konkrētām normām, kas ir uh, svarīgas tikai atsevišķām jomām, piemēram, līgumi, šķirs, laulības šķiršanas un tā tālāk. Tie sastāv no tiesiskiem principiem, kas ietekmē uh, uh, likumus uh, nu, ka, un nosaka tos likumus, kas kurā katrā gadījumā ir piemērojami. Un uh, jautājums, kā piemēram izmantot dubult uh, pilsonību, uh, piemēram, uz šo jautājumu neatbild um, spēkā esošie uh, tiesību akti, un šeit atkal ir dalībvalstīs izvēle, kur jurisdikciju piemērot. Startautisko konvenciju piemērošana. Uh, ja tās ir primāras attiecībā pret Eiropas Savienības tiesību aktiem. Eh, ir arī lieki, eh, lieks regulējums, piemēram, publiskā politika un vātiesība akti, kas sastāda vairāk kā vienu uh, privātiesību tiesību sistēmu, kā piemēram tas ir apvienotajā karalistē vai Spānijā. Acīm redzot fakts, ka līdzīgas uh, problēmas tiek regulētas dažādos tiesību aktos, dažādos līmeņos, noved pie pārmērīga regulējuma. Varētu teikt, ka brīvas jurisdikcijas izvēle ir atšķirīgi noregulēta Romā 1 un Romā 2, tātad nekonsekvence. Tālāk vispārīgi principi, ko es minēju, kas ir saistīti ar starptautiskajām tiesībām, arī šeit ir nekonsekvence. Līdz ar to ir izraisījušās dzīves debatas par to, ka ir jāveido īpašs ES e, tiesību aktu kopums privātiesībās. Eiropas parlaments izteica cerību, ka galīgais mērķis likumdošanas procesā varētu būt visaptvarošs visaptveroša startautisko tiesību kodifikācija. 2014. gada martā Eiropas komisija noteica savā um, darba kārtībā tieslietu jomā, ka Eiropas uh, Savienībai būtu jāizpēta um, kā varētu liederīgi izmantot konfliktējošas tiesību aktus privātiesību jomā. Uh, kodifikācija parasti tiek saprosta kā sistemātiska un visaptveroša kopē veselas e, tiesību jomas iekļaušana vienā tiesību aktā, bet tas var tikt darīts dažādās formās, e, atkarībā no tā, kā tiek definēta attiecīgā joma. Piemēram, starptautiskās tiesības e, plašākā jomā, kas iekļauj jurisdikcijas izvēli un starptautisko civil, civilo procedūru. Uh, un kodifikācija var tikt arobežot, aprobežota ar dažādiem aspektiem, kas varētu tikt attiecināt uz diviem dažādiem kodeksiem. Pirmkārt, kādas ir priekšrocības šādam visaptvarošam uh, kodeksam? Pirmkārt, uh, redzamība, atpazīstamība un uh, to labāka pieņemamība trešajās valstīs. Tas varētu nozīmēt pakāpenisku pāreju, veidojot starptautisku lēmumu harmonizāciju. Viens kopējs visaptverošs kodeks varētu veicināt eh, starptautisko privātu tiesību piemērošanu praksē, padarot eh, pieju eh, tiesvedībai pieejamāku. Tas dot arī iespēju aizpildīt uh, tukšās vai nenoklātās vietas pašreizējā Eiropas Savienības eh, likumdošanā. Tas neatiektos uz visām jomām, jo vienošanos par visām jomām neizdosies panākt, piemēram, personas eh, tiesību eh, pārkāpšanu vai tam līdzīgi. Vēl vairāk daudzas dalībvalstis jau šobrīd ir pievienojušās daudzām starptautiskām uh, konvencijām, eh, kuras Eiropas Savienība nevar vienkārši vienpersoniski eh, atcelt. Un vēl kāds arguments varētu būt, ka, piemēram, dažādu uh, pamatprincipu apstrīdēšana, kā piemēram dubult pilsonību, no tas varētu izvairīties. Ja kāda veida kodifikācija, ja mēs runājam par vispārīgiem principiem, uh, Uh, varētu atstāt iespēju panākt uh, izstrādātākus uh, variantus. Ņemot vērā šīs potenciālās priekšrocības, šāda potenciāla kodifikācija varētu saskarties ar virkni šķēršļiem. Pagaidām nav vispārīgas juridiskas kompetences attiecībā uz starptautiskajām privātiesībām. Mēs to dzirdējām no vice priekšsēdētāja kunga. Uh, par to, kā atšķīras eh, starptautiskās privātiesības un procedūras eh, ģimenes tiesībās. Lūk, šāda visaptvaroša Eiropas koda kodeksta pieņemšanai pirmkārt jāatbilst vispārēji likumdošanas procedūrai, piemēram, eh, saistībā ar komerctiesībām vai līgumtiesībām, un savukārt cita pieeja būs ģimenes tiesību jomai vispārējie principi, kuri būtu attiecināmi uz abām jomām, eh, rāda juridiski un tehniski ļoti sarežģītas problēmas. Eh, Dānija, apvienotā karaliste un īrija attiecībā uz sadarbību jur, eh, tiesību jomā ir demonstrējušas šīs grūtības. Faktiski uh, tas, kas šobrīd Eiropā darbojas, ir drīzāk nevis vienots eh, tiesību akts, bet gan pastiprinātas sadarbības nolīgums, mm, kurā ir iekļaušās 16 eh, eh, dalību valstis uz šo brīdi. Bez tam ir arī virkne praktisku šķēršļu. Mm, daža regula, vairums regula ir ļoti jaunas, līdz ar to to piemērošanas prakse ir praktis, faktiski neeksistējoša. Vispē, visaptveroša kodifikācija varētu risināt daļu no privātiesību jomas. Eh, tas būtu tiešām eh, koherentāk, visaptverošāk un pieejamāk, bet pastāv arī praktiski šķēršļi. Līdz ar to diez vai tuvākajā nākotnē šāds visaptverošs kodeks kļūs par realitāti. Taču tas nav vienīgais ceļš uz priekšu, ko varētu iedomāties. Uh, varētu piedo, uh, izmantot dažādus nozaru, mm, teiksim, tiesību aktus atsevišķās jomās, privātiesībās, uzņēmējdarbības tiesībās un tā tālāk. Un līdz ar to varētu nodalīt starptautiskā tiesību jomu un ģimenes tiesību jomu. Un eh, tad, piemēram, dalībvalsts varētu izlēmt, vai pievienoties tai vai citai kopējā regulējuma jomai vai nē. Un līdz ar to tas varbūt sastaptos ar mazāku politisku pretestību. Vēl viens eh, ceļš, kā virzīties eh, uz priekšu, būtu veidot tā saucamo Roma nulle regulu, taču šādi centieni būtu saistīti ar tiem pašiem institucionāliem un politiskiem šķēršļiem, kas e, neļautu vienoties par visaptverošu vienotu kodeksu. Katrā ziņā e, visām izvēles iespējām ir gan plusi, gan mīnusi. Mēs varētu izmantot arī tā saucamo creeping codification privātiesībās un starptautiskajā tiesībās. Tas ir e, trīs pīlāru modelis, kas e, varētu tālākā nākotnē novest pie e, vienota Eiropas kodeksa pirmajā pīlārā mēs rekomendējam pasākumus, kas varētu pilnveidot un pabeigt pašreizējo akī. Tālāk mēs iesakām veidot vienotus noteikumus arī attiecībā uz to, kā piemērot ārvalstu tiesību aktus. Eh, otrais eh, solis būtu konsolidēt akī ar starptautiskajiem tiesību aktiem, sasaistot tos, lai varētu nodrošināt to konsekventu piemērošanu nākotnē. Trešais pīlārs, kas ir eh, aprakstīts mūsu pētījumā, ietver virkni pasākumu, kas ir izveidoti, lai uzlabotu vispārējo institucionālo sātvaru, piemēram, izveidojot akī grupu privātiesību jomā, Profesor kungs, jums būtu jānāk, eh, jānonāk pie secinājumiem. Tātad, lai varētu uzraudzīt eh, starptautisko tiesību piemērošanu praksē, veidojot īpašas eh, kameras starptautisko tiesību jomai Eiropas tiesā un dalību valstu tiesās, lai varētu nodrošināt praktiķiem pieeju parašu tiesībām, precedentu tiesībām un galu galā uzlabotu juridisko izglītību un apmācību tiesnešiem Eiropas eh, un starptautiskajās privāttiesībās. Tālāk eh, kopējā mm, tiesību aktu pieņemšana var būt, būtu pagaidām atceļama, bet jāveido šis trīs pīlāru un modelis, kas veidot Eiropas PIL modeli, kas galu galā ilgtermiņā varētu novest pie kodeksa izveidošanas. Thank you, professor. Paldies, profesor kungs, Van Heine kungs. Jā, pat ja jūs runājat tik gari, tas tomēr bija ļoti interesanti. Un es uzreiz došu vārdu mūsu nākamajiem runātājiem, profesoram Pjēram Kalē no Parīzes dienvidu universitātes un Miklam Klansijam no apvienotās karalistes Skotijas juristu biedrības. Nezinu, kurš no jums abiem sāks. Kalēkungs. No, e... Eh, Priekšādātāji, paldies. Dāmas un kungam, ārkārtīgi liels gods būt šeit. Un mans mēķis ir analizēt regulas priekšlikumu, kas attiec uz publisko dokumentu vienkāršošanu. Eh, Trīs aspekti ir manam, manai, eh, manam, prie, manam priekšlikumam. Un turklāt arī tiek norāds par daudz valodu formām. Pirmā daļa, kam gribu pieskarties, ir tā tad eh, par to, jārunā par to, kas, ko nozīmē legalizācija. Tā ir, zināmā mērā, formalitāte, eh, kas attiec uz publiskiem dokumentiem. Te runājam, piemēram, par tādām eh, standarta, standarta dokumentiem kā dzimšanas apliecība un tā tālāk. Tas ir process, kas jāsaka ir visai garš dalību valstīs. Šobrīd tas jau pastāv Eiropas Savienībā, jo, protams, ka visas dalību valstis ir eh, pievienojušās Hāgas konvencijai, kas attiecīgi aizstāja dokumentu legalizāciju ar vienkāršāku procedūru, izmantojot apostili. Šīs procedūras izmaksas tāpat laikā ir ļoti atšķirīgas no dalībvalstu dalībvalsts. Dažās valstīs tā ir tikai tāda formalitāte, kur tas ir pa brīvu, citur tas ir pat līdz 50 eiro par dokumentu, atkarībā no dalībvalsts. Regulas projekts paredz atteikties no šīs legalizācijas arī ar apostili un radīt tā vietā tādu juridisku dokumentu, kas tiek radzīts vienā dalībvalstī, bet ir legāls arī citur šīs legalizācijas eh, pārtraukšana faktiski jau Eiropas Savienībā ir uzsākusies, ir īpaši, kad runājam par nolēmumiem un sākotnējiem aktiem. Brisele 1 un 2 savā aptvērumā paredz, ka legalizācija nav jāveic. Un šīs legalizācijas pienākuma atcelšana nāk kā rezultāts starptautisku konvenciju uh, sarunām, ko, protams, par tādu konvenciju e, noteikumiem, ko parakstījušas ES dalību valstis, piemēram, numur 27 un konvenciju par civilu statusu, kuros atsevišķos aspektos teikts, ka šāda legalizācija nav nepieciešama. Problēma ir tāda, ka ES tiesība akti šai ziņā ir daļēji. Un pastāv virkne dažādu starptautisku konvenciju, ko ir ratificējušas ne visas, bet nu, tāda vai citāda daļa Eiropas Savienības dalību valstu. Uh, Un tas tīri praksē nozīmē to, ka Eiropas pilsonis tajā brīdī, kad tam ir jāsagatavo kāds dokuments citā dalība valstī, šim pilsonim ir jāveic eh, pilnīgi pētījums par to, vai šāda legalizācija ir vajadzīga vai nē konkrētā dokumenta gadījumā, nu, piemēram, attiecībā uz dzimšanas apliecībām. Un ja tādā gadījumā tiek izmantots eh, izcelsmes valsts princips, respektīvi tās valsts princips, kurā šis eh, tiesība akts ir sagatavot, piemēram, dzimšanas apliecība Francijā, tad tādā gadījumā tam nav vajadzīga legalizācija vai apostila, eh, ja dokuments nāk no Grieķijas vai Itālijas, bet, ja no Somijas vai Polijas, tad tādā gadījumā legalizācija ir vajadzīga, jo dažas no valstīm ir pievienojušās attiecīgai konvencijai un šīs pēdējās divas nav. Šis regulas projekts paredz ka legalizācija nebūs vajadzīga nevienai no ES dalību valstīm. Manuprāt, tas ir ļoti labs, normāls solis uz priekšu. Eiropas Savienības, Savienības iedzīvotāja dzīve būs daudz vienkāršāka jo tad viņi varēs vienkārši likt priekšā savu juridisko dokumentu jebkurā citā dalību valstī. Un lai arī e, nu, izmaksu samazinājums it kā šķiet nepārāk liels, tad tomēr ir izmaksu samazinājums saistībā ar šīs apostils e, atcelšanu. Nu, tāpat laikā izmaksas, protams, saglabāsies. Bet šādā veidā pātrināsies dokumentu iesniegšanas ātrums risks, kas savukārt saistīts ar legalizācijas atcelšanu, var būt tāds, ka parādās arvien vairāk uh, falsificētu dokumentu, viltotu dokumentu. Es gan nedomāju, ka tas ir tāds īpaši liels risks, un mm, tam ir divi iemesli. Pirmām kārtām, kā jau es teicu, šis process jau ir uzsācies starp daudzām dalību valstīm attiecībā uz zināmiem dokumentu tipiem, un eh, nedomāju, vismaz nav nekāda pierādījuma tam, ka būtu tāpēc palielinājies eh, viltotu dokumentu skaits Eiropas Savienībā. Otrs iemesls, kāpēc es domāju, ka šāds risks nav pārāk liels, ir tas, ka ir paustas zināmas bažas par to, ka apostils konvencija pati par sevi jau nodrošina eh, krāpšanas izskaušanu. Apostils konvencijā cīņa pret krāpniecību tiek pamatot uz faktu faktu, ka valsts, kas piedāvā apostili, sagatavo attiecīgu reģistru kur ir šie dokumenti uzskaitīti. Un tad, ja ir publisks dokuments iesniegts, tad jādodas uh, uz šo reģistru un jāpārbauda, vai šī apostila ir tur reģistrēta vai nē. Bet ir valodnieciski iemesli dēļ ļoti reti ir tādi gadījumi, kad uh, cilvēki, iedzīvotāji patiešām dodas uz reģistru tajā brīdī, kad viņi saņem dokumentu ar apostili. Viņi ne, nekonsultējas ar šo reģistru, tas ir paraksaržģīti. domāju, ka tādā veidā mēs atbrīvosimies no tāda lieka sloga. Un tagad katrā ziņā šaubu gadījumos būtu jāpievēršas administrīvai sadarbībai, lai noskaidrotu, vai dokuments ir īsts vai nē. Tas nozīmē arī centralizētu datu bāzi vai kādu iestādi, kur tad cilvēki var, pie, ko, pie kā cilvēki varētu vērsties, lai noskaidrotu uh, Eh, faktus. Tas, es domāju, daudz labāk palīdzētu mums cīnīties pret krāp, krāpšanu nekā, piemēram, apostils konvencija. Jo šobrīd, jāsaka, pastāv ļoti neliela sadarbība starp valstu iestāžēm attiecībā uz apostīļu dokumentu pārbaudi. pastāv arī saraksts ar publiskiem dokumentiem, kam legalizācija nav vajadzīga, bet katrā sarakstā tāpat laikā vienmēr ir tā dokumenta, ka šai sarakstā nav iekļaut, un domāju, ka būtu daudz vienkāršāk būtu iekļaut šeit pilnīgi visus publiskos dokumentus, vienalga bērnājumi par nolēmumiem, kaut kādiem autentisku faktu apstiprinājumiem un tā tālāk un tā joprojām. Faktu apstiprināšana tādā gadījumā tik, eh, tiks iekļauta tikai tad, eh, kad tā tas paredzēts jau pašreizējos tiesību aktos. Ja, piemēram, tas eh, nāk kā daļa no mantojuma tiesībām, kas tiek regulētas, piemēram, te runājam par laulību apliecībām, kam būs vajadzīgs savukārt apustili, jo tā netiek iekļautā tiecīgajos tiesību aktos. Un ja mēs tiešām pateiktu šeit, ka ir visi publiskie dokumenti te jāietver, tad dzīve patiešām būtu vienkāršāk. Briseles regulas neparedz tādu procedūru īstenošanu, kas ļautu dalību valstu institūcijām, kas šaubās par kādu šāda akta autentiskumu vai juridisku lēmumu autentiskumu, to pārbaudīt. Kontrolas procedūras regulas projektā varētu izvērst un attiecināt uz visām dalību valstīm, kur nav prasīta legalizācija. Nu, pavisam īsi par otru punktu - daudzvalodu veidlapas. Otrs priekšlikuma pīlārs ir tāds, ka tiktu radīts daudzvalodu veidlapas, piemēram, dzimšanas, nāves certifikātiem, laulības apliecībām un tā tālāk. Tādā veidā publiskie pašais pastāvošie dokumenti dalībvalstīs tiktu aizstāt ar šādiem un e, varētu tikt piešķirt pēc pilsoņu lūguma, kad viņiem tas būtu vajadzīgs. Tas nav tāds pavisam novatorisks piegājiens. Piemēram, mantojuma tiesību ietvaros paredzētie dokumenti jau ir bāzēti uz līdzīgu principu. Tas ir Eiropas dokuments, kas tad ir ekvivalents nacionālajiem dokumentam. Uh, un var aizstāt nacionāli iekšēji lietojamo dokumentu, ja pilsonis to vēlas. Šī lielākā vajadzība attiecībā uz šīm daudzvalodu veidlapām, protams, ir vēlme atbrīvoties no šiem tūkošanas pienākumiem un vajadzībām. Un otrs, pri, otra priekšlikuma priekšrocība ir tā, ka, ja šīs veidlaps tiek harmonizētas, tad tādā gadījumā tās atsauces, kas dokumentos minētas, būs daudz vienkāršākas. Atsevišķās valstīs, piemēram, jāatsauc uz tādiem punktiem, kas citām juridiskām sistēmām nemaz nav pieejami šobrīd. Ir jāpatur prātā divas lietas. Pirmām kārtām, un tas arī šai priekšlikumā tiek pateikts, ka šīm veidlapām, protams, ir jābūt eh, pēc izvēles eh, pieprasāmām. Tas nav obligāts, respektīvi nacionālajie dokumenti joprojām var tikt nodot apritē. Jo, protams, juridiskās sistēmas Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgas, specifiskas. Un otrām kārtām, un ar to arī savu stāšanos beigšu, šīs veidlapas tad tiktu izmantots tikai tad, kad tiek apliecināts kaut kāds fakts, nu, dzimšana, miršana, kaut kāda veida policijas eh, izraksti. Un tikko tiek runāts par vienas puses atļaujas došanu, nu, tad, protams, ir jāizprot, cik lielā mērā šāda atļauja tiek dota. Un tādā gadījumā standartizētas veidlapas vairs nav iespējamas. Nu, piemēram, Francijas gadījumā tas pilnīgi noteikti būs aktuāli. Un tāpēc domāju, ka šī daudzvalodu veidlapu principu izveidošana nav nekas slikts, tas ir ļoti labi, bet to nedrīkst tā vispārināt. To vajadzētu attiecināt tikai uz tādiem pavisam vienkāršiem aktiem, uz faktu konstatējumiem, tādiem apliecinājumiem un tā tālāk. Paldies! Merci, euh, profesor. Paldies, profesor Kalēlijas, paldies! ka faktiski gandrīz iekļāvāties jums atvēlētajā uzstāšanas laikā. Un tālāk došu vārdu Klancīkungam. Jā, paldies. Priekšsēdētājs kundze, labrīt, dāmas un kungi. Es priecājos, ka šodien varu piedalīties šajā formā, lai runātu par pārobežu rīcību un padarītu vienkāršāku dzīvi iedzīvotājiem. Tas ir viens no mūsu Eiropas Savienības nolīguma mērķiem. Un, protams, ir jārada apstākļi, lai varētu eksistēt šīs četras brīvības, un tas izriet ne tikai no līgumiem, bet tam ir arī labs pamats. Kad mēs runājam par regulu 2013 šērsvītra 2028, mēs zinām, ka tas aizsākās 2004. gadā ar Tamperes padomu, pēc tam bija 2009. gada Stokholmas rīcības plāns, un tālāk ir likumdošanas priekšlikums par šo te publisko dokumentu legalizāciju bez formalitātēm. Un tajā pašā laikā arī Eiropas parlaments aicināja izveidot vienkāršāku Eiropas sistēmu. Pēc tam sekoja zaļā grāmata 2010. gadā, lai samazinātu birokrātiju un ļautu brīvāku dokumentu cirkulāciju, cevišķu publisko dokumentu. Un 2013. gadā komisija nāca klajā ar priekšlikumu šai regulai. Runājot par 1961. gada Hāgas konvenciju, proti apostīlas konvenciju, kas atteicās no prasības par ārzvalstu dokumentu, publisko dokumentu legalizāciju. Un paredzēja to, ka vienkārši tiek autentificēts paraksts, tā persona, kas ir parakstījusi šo dokumentu, ka tas ir autentisks. Vienkārši paraksts vai zīmoks jau nozīmē šo te autentifikāciju. Līdz ar to pilsonis kas bija no valsts, kura bija pievienojusies šai konvencijai, viņam pietika tikai un vienīgi ar apostili, lai varētu iesniegt šos dokumentus citā valstī. Šie te publiskie dokumenti ir uzskaitīti konvencijas pirmajā pantā, un tie ir tiešām dažādu oficiālu iestāžu vai tiesu izsniegti dokumenti. Uh, Praksē šobrīd visbiežāk apastīles tiek liktas uz dzimšanas apliecībām, laulību apliecībām, miršanas apliecībām, dažādiem izrakstiem no komerc reģistra un tam līdzīgi. Sākotnēji komisijas priekšlikumā arī bija paredzēti tieši šie publiskie dokumenti, kas ir kam būtu tā kā pierādījuma vērtība tieši saistībā ar dzimšanu, miršanu, precībām un tam līdzīgi. Privātie dokumenti nebija iekļauti šajā komisijas priekšlikumā. Un tādā veidā mēs vēlamies nodrošināt to, lai nebūtu tik daudz šo te viltoto dokumentu. Tagad arī septītais pants ļauj dalību valstīm sazināties ar citas dalību valsts attiecīgo iestādi, lai pārliecinotos, vai iesniegtais dokuments patiesi ir autentisks un nav viltots. Tātad mēs tagad varam izmantot arī iekšējā tirgus informācijas sistēmu IMI, lai sazinātos ar citu valstu centrālajām iestādēm. Tāpat 11. pāns šobrīd ievieš arī daudzvalodu standārtu, Tas nozīmē, ka nebūs tik lielas tulkošanas izmaksas un tiks nodrošināts tas, ka iedzīvotāji var izmantot savas tiesības arī ārpus savas valsts robežām. Ja mēs spēsim visus šos mērķus sasniegt, tas noteikti ļaus iedzīvotājiem un pilsoņiem labāk īstenot savas tiesības uz brīvu kustību, samazinās viņu izmaksas un arī samazinās administratīvos formalitātes. Tālāk, izskatot šo te priekšlikumu, tas ir vairāk kārt mainījies. Arī Eiropas parlaments ir iesniedzis savus grozījumus un paplašinājis šo publisko dokumentu klāstu, kas būtu jāiekļauj, piemēram, par imigrācijas statusu, par izglītības kvalifikācijām un tam līdzīgi. Tāpat bija arī šie priekšlikumi papildināt šīs daudzvalodu veidlapas, lai tur iekļautu, piemēram, vārdu izcelsmi, civil stāvokli un tam līdzīgi. Arī padomas civiltiesību darba grupa ir izskatījusi šo priekšlikumu, to dara jau kopš 13. gada aprīļa, un vairums dalībvalstu nevar pieņemt tik plašu regulas darbības jomu. Viņi vēlas to ierobežot tikai ar dzimšanu, miršanu, vārdu, precībām, reģistrētām partneru attiecībām un tam līdzīgi. Itālijas prezidentūra nāca klajā ar risinājumu attiecībā uz daudzvalodu veidlapām, proti, ka varētu izmantot šo te tūkošanas palīgu attiecībā uz pievienotajiem valstu publiskajiem dokumentiem. Protams, ka Šāda vienkāršošana ir nozīmīga, bet ir svarīgi arī pierādīt savu identitāti un lai tas būtu autentiski. Proti, ka jūs varat pierādīt savu izcelsmi, dzimšanu, to, ka jūs esat precējies un tam līdzīgi. Tātad var būt šie ieguvumi iedzīvotājiem un arī uzņēmē darbā uzņēmējiem, ja mēs nākotnē šajā regulā iekļautu, piemēram, uzņēmumu dokumentus, dokumentus par uzņēmumu dibināšanu un reģistrāciju. Bet, protams, tas viss ir saistīts arī ar izmaksām, jo ļoti bieži tomēr valstis lūdz pārbaudīt konkrētā dokumenta autentiskumu. Jebkurā gadījumā būtu priekšrocības, ja mums būtu vienkārša programma, tā kā to ieteica Itālijas prezidentūra, ka šīs regulas darbības joma tiek paplašināta pēc tam, kad pirmajā piegājienā ir pierādījusies šādas sistēmas vērtība. 21. pants paredz, ka regula tiek pārskaitīta katrus trīs gadus, un tad var paplašināt arī regulas darbības jomu, atkarībā no tā, kāda ir līdzinējie rezultāti. Šobrīd, piemēram, apvienotā karaliste izsniedz 400 tūkstoši apastīles gadā, bet tikai 25 tūkstoši būtu tādas, kas iekļaujas šīs regulas darbības jomā, un iespējams, ka citas dalībvalstis izsniedz vēl vairāk apastīles. Līdz ar to tas būs diezgan sarežģīts pētījums, lai pierādītu, vai mēs esam izvēlējušies pareizo sistēmu un ceļu vai nē. Runājot par šīm daudzvalodu veidlapām, mums nav statistiku šobrīd par tām. Mēs nezinām, cik daudz uh, teiksim, apvienotā karalistē izsniegtās apliecības tiek iztūkotas, lai tās varētu tālāk izmantot Eiropas Savienībā. Un arī tas, ka šiem te apliecībām ir pierādījuma vērtība, ir jāpaskatās, ko tas īsti nozīmē citu valstu tiesību sistēmās, tieši procesuālajās tiesībās. Tas, ka, teiksim, tiek pievienoti tulkojumi oriģinālajam dokumentam, ir pietiekami. Viens trūkums šīm te daudzvalodu veidlapām, kuras man tīri labi patīk, ir tas, ka ir gan šie tulkotie lauki, gan arī netulkotais saturs, kas vienkārši tiek transkribēts no oriģinālā dokumenta. Tātad mums vajadzētu tomēr samazināt arī šos transkribētos lauciņus. Tas noteikti būtu lētāk, un šādus dokumentus varētu izsniegt arī daudz ātrāk, un tas, protams, būtu tikai ieguvums. Tāpat ir nepieciešama skaidrāka attiecība starp šo priekšlikumu un e-tieslietu darba kārtību. Protams, ka ir ļoti svarīgs arī digitālā tirgus izveide, un šajā kontekstā šādu publisko dokumentu regula ir ļoti nozīmīga. Bet šis digitālais tirgus var veidot arī problēmas. Un līdz ar to ir svarīgi, lai attiecīgajā eksperta un tehniskajā līmenī būtu pietiekam daudz laika dalībvalstīm iedziļināties katrā šajā konkrētajā priekšlikumā. Pat ja šī regula varētu palīdzēt vienkāršot iekšējo tirgu, tajā pašā laikā jāsaka, ka tas nāktu pa labu drīzāk privātpersonām nekā uzņēmumiem un mums ir jādomā arī par uzņēmumiem. Tāpat 2004. gadā komisija veica pētījumu par barjerām iekšējā tirgu tieši saistībā ar pakalpojumiem, un iespējams, ka parlaments varētu domāt tālāk saistībā ar šo regulu, kā uzlabot arī situāciju pakalpojumu jomā. Proti, tad, kad mēs vienu no šiem barjerām aizvācam, lai neradītu citas. Jā, paldies, paldies jums abiem par šīm interesantajām prezentācijām saistībā ar šo publisko dokumentu akceptēšanas regulu. Es saņēmu šo failu no Bernarda Ropkera Un jāsaka, man šķita, ka tas ir acīm redzami, ka mēs vēlamies veicināt mobilitāti Eiropas Savienībā, brīvu iedzīvotāju un uzņēmumu apriti, kustību. Tas ir Eiropas Savienības akī neatņemama sastāvdaļa. Un es esmu pārliecināta, ka Eiropas komisijas priekšlikums, lai anulētu, lai atceltu šo te legalizācijas prasību un daudzvalodu veidlapas noteikti uzlabos šo situāciju. Proti, ka šis priekšlikums varētu pavisam drīz tikt apstiprināts, ka visas institūcijas savā starpā vienotos. Parlaments 2013. gada decembrī apstiprināja savu nostāju, un parlaments būtībā uzlaboja šo komisijas priekšlikumu, stiprināja to, jo mēs ieviesām grozījumus, lai paplašinātu šo dokumentu sarakstu, uz kuriem attiektos daudzvalodu veidlapas, tātad nevajadzēs vairs šīs te uh, tulkojumus un kopijas, un līdz ar to tagad par tulkojumu ir atbildīgas iestādes, administratīvās iestādes, nevis paši pilsoņi. Un es domāju, ka tas ir liels sasniegums. Bet, protams, ka dalība valstis nevar to mierā, ka tagad administrācijas ir tās, kurām būs jātulko šie dokumenti. Jā, es redzu, ka padome īsti negrib pieņemt šādu risinājumu. Itālijas prezidentūra ieguldīja daudz darbu, bet, diemžēl, tas bija neveiksmīgi līdz šim, un es ceru, ka Latvijas prezidentūras laikā mums izdosies panākt vienošanos, kā jau Lībiņa Segners kundze mums norādīja, jebkurā gadījumā šīs regulas darbības joma šobrīd paliks ierobežota, uh, diskusijas par tulkošanu vēl joprojām turpinās, un mēs nezinām, kad tiks panākta vienošanās. Un tad, protams, notiks trialogs starp parlamentu, padomi un komisiju, lai vienotos par šo jautājumu. Un mēs varam aizsākt debatas, un es pirmā uzdošu jautājumu. Proti, kā tas var būt? Vai dalībvalstis neusticās viena otrai, neusticās viena otras uh, iestādēm? Jo jūs teicāt, ka visi atzīst to, ka ir nepieciešams padarīt šo sistēmu vienkāršāku. Jo jau konvencija paredzēja to, ka tiek atcelta šī legalizācijas prasība un ir jau šobrīd daudzvalodu veidlapa, ko ICCS ir izstrādājis. Un Eiropas komisija bija tā, kas finansēja šādas daudzvalodu veidlapas izstrādi. Tieši tādēļ man nav īsti skaidrs, kādēļ mēs nevaram sasniegt progresu arī saistībā ar šo publisko dokumentu akceptēšanas regulu, jo mēs tādā veidā ļoti atvieglotu savu iedzīvotāju dzīvi, kuri strādā vai arī dzīvo vairākās valstīs. Un arī uzņēmējiem tas nāktu par labu pat ja tagad darbības joma ir ierobežota ar šiem te cilā statusa dokumentiem, regula būtībā vairs nerunā par uzņēmumiem, mēs runājam tikai par pilsoņiem, kādēļ mēs nevaram panākt progresu, kādēļ mēs nevaram vienoties. Un varbūt ir arī vēl citi jautājumi mūsu ekspertiem. Čukera kungs no Rumānijas Čukarkungs. Este korekt pronunciat. Ok. Jā, jūs ļoti pareizi izrunājāt manu uzvārdu. Paldies, ka jūs devāt man vārdu. Liels paldies arī par tikko dzirdētajām prezentācijām un uzrunām. Tas bija ļoti liederīgi. Es domāju, ka katra procedūra, kara, katram tiesību instrumentam ir savs laiks. Ir savs laiks, ka to ir nepieciešams arī modernizēt un aktualizēt. Un tieši tādēļ mēs arī šodien esam satikušies, lai to visu pārunātu. Tajā pašā laikā mums ir jādomā par to, kā šīs procedūras, modernās procedūras izskatītos. Un šajā kontekstā mums ir jāpaturprātā daudz dažādi aspekti. Šķiet, ka profesora kungs norādījusi to, ka šie te reģistri Hāgas apostilēji arī nevienmēr tiek pārbaudīti. Un tas, kādēļ šī apostila vairs nerada tādu uzticēšanos, ir tas, ka nevienmēr attiecīgā iestāde, kas uzliek apostili, tiešām ieskatās visos reģistros un pārliecinās par konkrētās informācijas pareizību. Un tieši tādēļ uh, pēc tam tiek vēlreiz lūgts iestādēm pārbaudīt, nosūtīt papildus dokumentus un tam līdzīgi. Jāsaka, šīs iestādes, kas uzliek šo te apostili vai savu parakstu, tādā gadījumā uz viņu gulstas ļoti liela atbildība, ja viņš pēkšņi nav pārbaudījis visu līdz galam un šī apliecība izradās viltota, tādā gadījumā, jā, jums ir lielas nepatikšanas Un es domāju, no tā arī izriet šī savstarpējā neusticēšanās. Jāsaka, mums ir diezgan gari gadi pieredzes. Tātad, ja izrādās, ka konkrētā apliecība vai dokuments ir bijis viltots, tādā gadījumā konkrētam ierēdnim ir ļoti nopietna atbildība. Mums ir jādomā arī, kā aizsargāt savus ierēdņus, kurš varbūt kādreiz pārbaudīs šo dokumentu, uh, dokuments būs izrādījies viltots, bet eh, konkrētais ierēdnis nebūs to pamanījis, un pēc tam viņš var tikt iesūdzēts tiesā. Mums ir jādomā arī par ierēģu aizsardzību. Tāpēc es esmu sapratis, ka būs šī te centralizētā iestāde, kas veiks šīs pārbaudes, un es vēlos iedomāties, kā tas izskatīsies tīri no administratīvā viedokļa. Uh, būs šī centrālā iestāde, ierēdnis no citas valsts saņem dokumentu, viņam nav pārliecība, ka šis dokuments ir īsts, ka tas ir autentisks, un tādā gadījumā jūs nosūtat šo dokumentu atpakaļ tai citai valstī, būtībā tam tai pašai iestādē, kas dokumentu ir izsniegusi vēlreiz to pārbaudīšanai. Un es domāju, Tas ir diezgan birokrātiski pirmām kārtām. Tā nav vienkāršošana, jo beigu galā galavārds pieder vienmēr tai iestādai, kura būs šo dokumentu izsniegusi, un viņa arī pārbaudīs šī dokumenta īstumu. Un vai viņi gribēs atzīt, teiksim, ka viņi ir kļūdījušies kādā brīdī? Es domāju, ka principā šis projekts ir labs, bet mums ir patiesi jādomā arī par dažādām detaļām. Būtu jāņem vērā patiesi pilnīgi visi aspekti arī jautājums par šo te legalizāciju, par apostili, kurš par to maksās. Iespējams, ka tad par to nav jāmaksā vairs pilsonim, iedzīvotājiem, bet gan tai iestādē, kas šo apostili arī piešķir. Iespējams, ka šīs iestādes, kas izsniegs šādus dokumentus būs arī vairākas, tas ir atkarīgs arī no valsts administratīvā iedalījuma. Manuprāt, ir daudz aspekti, kas būtu vēl jāizanalizē pamatīgi. Bet jā, patiesi, es runāju par šo ierēdni. Varbūt viņš nav pietiekami izglītots, varbūt viņam nav tik daudz pieredzes, lai atšķirtu īstus no neīstiem dokumentiem, bet viņam tiek uzlikta ārkārtīgi liela atbildība. Uh, šādā situācijā. Protams, ja tas ir ļoti neveikls viltojums, tādā gadījumā jūs to atpazīsiet uzreiz, bet ir jau arī ļoti rafinēti viltojumi, kurus patiesi var atpazīt tikai eksperts. Un šis ierēdnis uzliks savu parakstu un zīmogu, un beigu galā tiks iesūdzēts tiesā par to, ka viņš ir apstiprinājis, autentificējis viltotu dokumentu. Varbūt mums vajadzētu paredzēt tādu kā izmēģinājumu fāzi, piemēram, attiecībā uz laulības apliecībām un tam līdzīgi, un tad paskatīties, kādas problēmas praksē rodas. Protams, šo sistēmu vajadzētu modernizēt. Paldies! Thank you, Mr. Lielas paldies! Tālāk Pretona kungam vārds. Merci. Eh. Paldies, godātie kolēģi. Gribu teikt paldies abiem runātājiem. Tiešām izcili, izcils prezentācijas. Īpaši gribu pievērsties Kalēkunga teiktu, jo ja mēs esam ticies ar viņu savā universitātes karjerā. Uh, Nu, nu, viņš toreiz bija viens no jaunākajiem profesoriem, tāpēc priecājos, ka viņš šodien ir šeit un var atsaukties uz šo mūsu pazīšanos. Man, atklāt sakot, ļoti rada bažas šis priekšlikums par daudzvalodu veidlapām. Tās jau nav tikai daudzvalodu veidlapas, tās faktiski tad ir arī tādas standartizētas formas veidlapas. Uh, Tas, protams, padara tās pieejamas visiem, bet vienoti tad tas nozīmē, ka ir jābūt kodai vienai formai, tiek teikts, lūk, tās neaizstāšot nacionālos dokumentus, bet beigu beigās mēs ļoti labi zinām, ka Eiropas Savienība par tādiem maziem solīšiem faktiski beigu beigās paņems arī visu roku, paņemot šo mazo pirkstiņu un tāpēc jāsaka, es neatbalstīšu šo vienotās formas um, ieviešanu. Es esmu turējis pats savās rokās virkni no tiem dokumentiem, kas šobrīd tiek gatavoti. Nu, piemēram, par dzimšanas apliecību runājot. Tur, tur ne, netiek runāts vairs par dzimumu, bet par dzimti, bet atsevišķās dalībvalstīs, piemēram, nu, ir tad diezgan mm, nu, dažāda attieksme par to, kā šis vārds tiek lietots. Nu, protams, te tiek runāts par to, ka ir cilvēku brīvu pārvietošanās, un tas, protams, ir mēķis, ko mēs visi atbalstam. Es pilnīgi noteikti atbalstu brīvu pārvietošanās kā principu, bet tepat laikā nedrīkstam šīs brīvās pārvietošanās principu izņemt ārpus jebkuras loģiskā ietvara jo labākais veids ir tomēr nodrošināt arī kaut kādu valsts pāraudzību pār to visu, nevis Eiropas Savienības mērogā to darīt. Es domāju, ka valstī un pilsoņiem tikai nāktu labums no tā, ka valsts uzraudzītošu situāciju. Delvo kundze, jūs runājat, runājat par uzņēmumiem pārobežu režīmā. Es, protams, vēlos, lai notiktu šāda pārobežu sadarbība, bet tas jau nav tāpēc, ka ir kaut kāda uzņēmuma, kas darbojas pārobežām, ka mums tagad jāspiež valstis pielāgoties šādu uzņēmumu pastāvēšanai. Nē, drīzāk šiem uzņēmumiem ir jāņem vērā tiesību akti abās valstīs un jārespektē tie. Es ceru, ka jūs mani sapratāt. Es domāju, ka mēs šeit esam devušies nepreizajā virzienā. Es domāju, ka mums ir jārespektē tradicionālā tiesību aktu sistēma, un tā ir pārāka pār šo brīvo pārvietošanās principu un eh, tā uzlabošanu. Manuprāt, apostīļu sistēma ir diezgan. Uh, Eh, atteikšanās no pasaulēm ir laba, tas, protams, eh, nozīmē dzīves atvieglošanu bez eh, atteikšanās no respekta pret juridisko sistēmu, bet tad tādā gadījumā ir vajadzīgs izveidot arī kaut kādu strauju administratīvas kontrolas iespēju, kas ļautu autentificēt šos dokumentus. Un tad ir vajadzīga starp, starpvalstu sadarbība nenoliedzama, ko Eiropas Savienība var veicināt. Un pavisam noteikti es domāju, ka valstu daudzveidība pati par sevi jau ir bagātība, un tā ir jāsaglabā. Uh, Ehm, un, nu, pat, pat, ja, pat ja ir atsevišķas nētības no tā. Paldies Bretenu, Bretonu kungam, paldies, ka parādījāt savu nostāju, tā jāsaka visai skaidra, manuprāt. Diskusijas turpināsim un dosim vārdu Budas kungam. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult. Îi felicit uh, pe cei doi domn profesori. Jā. Paldies. Es vēlētos pateikties abiem runātājiem, kuri runāja par šo ļoti nozīmīgo tēmu. Tā ir svarīga visiem, gan padomai, gan parlamentam, gan arī komisijai. Tātad mūsu nolūks ir pēc iespējas vienkāršot Eiropas Savienības pilsoņu dzīvi un ikdienu, bet tajā pašā laikā mums ir jābūt ārkārtīgi apdomīgiem un piesardzīgiem tajā, ko mēs darām. Mēs nevaram nākt klajā ar tādiem mehānismiem, kas uh, principā pakļauj iedzīvotājus ļoti lieliem riskiem, kurus vēlāk ir ārkārtīgi grūti novērst. Es saprotu, ka padomei, proti dalību valstīm, ir ļoti stingra nostāja. Viņi vēlas vēlāk paplašināt arī šo publisko dokumentu sarakstu, Manuprāt, šobrīd piedāvātais risinājums, ka dalībvalstīm vairs nav nekāda kontrole pār visu šo procesu, tas nav pareizi. Jo arī apastile un šī te dokumenta autentifikācija ir ļoti nozīmīga, tas dod arī drošību iedzīvotājiem, ja nebūs vairs neviens, kas pārbaudītu šo te dokumentu autentiskumu. Tādā gadījumā es, teiksim, nevēlētos saņemt dokumentus un strādāt ar dokumentiem, mm, ko neviens nav pārbaudījis, ko neviena valsts iestāde nav atzinusi par īstiem, proti, ka tie nav viltoti un tam līdzīgi, jo galu galā tie ir publiski dokumenti, tās ir apliecības, uh, ja tā apliecība ir viltota, var rasties arī ļoti būtisks skaitējums dažādām pusēm. Tātad svarīgi, protams, ir samazināt izmaksas, tam es piekrītu. Procedūra varētu būt vienkāršāka, tam es arī piekrītu, bet nedrīkst būt pārāk daudz risku. Mums ir nepieciešams tomēr arī garantijas un drošība. Protams, jebkurš iedzīvotājs vēlas pēc iespējas mazāk maksāt, pēc iespējas mazāk laika tērēt, lai staigātu pa dažādām iestādēm, bet tajā pašā laikā iedzīvotāji tomēr vēlas arī to drošību attiecībā uz dokumentiem. Un es domāju, ka drošība ir svarīgāk nekā vienkāršošana. Vai ir vēl kāds vēlas izteikties? Es šķiet neredzu. Bet man gan ir pāris. Eh, nu, es tad gribētu lūgt abus runātājus varbūt reaģēt uz to, ko viņi dzirdēja šo debašu laikā. Kalēkungs, tā viņš šķiet, ka jums gan gribas ko sacīt, vai ne tā? Jā, gribu gan atbildēt uz dzirdēto. Piekrītu tiem mērķiem, kas tika minēti, respektīvi, ka legalizācijas atcelšana nedrīkst notikt uz drošības rēķina. Nu, respektīvi, ka, lūk, varētu rasties kaut kāda falsificēta dokumentu problēma. Nē, trīs punkti, kas, manuprāt, piedāvā kontekstu pavisam īsi. Pirmām kārtām Eiropas Savienībā ļoti jau daudz tādu dokumentu, kuriem nav paredzēta legalizācija. Tāda jau ir. Un visos šajos gadījumos visas procedūras par apustīli ir atcelt un nav nekādi tā vietā ievietot kontrols mehānismi. Vismaz šī regula piedāvā tomēr šādu vispārīgu atcelšanu tā vietā, ie, ie, ie, ierosinot kontrolas sistēmu. Otra lieta, ko gribēju teikt. Kāds te minēja šo apostilu konvenciju, ka lūk šie reģistri pastāv, bet neviens tos eh, ar tiem nekonsultējas. Nē, ne, nu, tas, ka reģistrs pastāv, tad tas nozīmē, ka pastāv tāda sistem, sistemātiska kontrēla. Uh, Nu, reģistru īsnībā ļoti viegli ir leju pielādēt savā datorā un tad to pārbaudīt. Tas ir labs instruments, kā cīnīties pret krāpšanu, nu, ja runājam par valodām un reģistriem un tam līdzīgi. Nu, tad tā gadījumā kontrolas princips attiecībā uz ap apostilēm tomēr nedaudz eh, zaudē savu jēgu, jo, jo ir tādas apostils, kas tiešām nekad netiek kontrolētas tieši valodu režīmu dēļ. Un tāpēc es domāju, ka šis daudzvalodu režīms palīdzētu cīnīties pret uh, kļūdām. Un tad tālāk kontrola, protams, nozīmē, ka, ja ir kāda poliska iesāde, kas šaubas par kādu autentifikāciju dokumentu autentiskumu, tad tādā gadījumā tā nodod tālāk uh, kaut kādai citai iestādē, kas nosūta to uz izcelsmes valsti, lai tā savukārt kontrolētu šo dokumentu. Un tad tādā gadījumā vienīgā pārliecība, kas mums ir, ka visi šie kontrolas pieprasījumi, kas, protams, attiecīgi radīs arī izmaksas, eh, nu, tiks īstenoti. Jo šobrīd uh, nav tādu vienādotu uh, kontrolas sistēmu. Tas nozīmē, ka tas būs diezgan sarežģīts process, un par izmaksām es tepat baidos izteikt kaut kāds minējums. Saprāt. Thank you very much. Lielas paldies. Šorīt uzklaudījām Valkarels Iso kungu. Viņš teica, ka lūk jāceļ šie tilti starp juridiskām sistēmām un nevis jārada harmonizācija, tā vietā radot sabiedri, sa, sadarbību. Nu jā, un pie tā, uz to mums vajadzētu arī koncentrēties. Mēs šeit nerunājam par nacionālo sistēmu aizstāšanu ar kaut ko citu, manuprāt. Jo, protams, ka tas galvenais eh, princips šeit ir subsidiaritāte. Mums jārīkojas ir tādā veidā, kas atbilst šim principam un kas respektē nacionālo valstu tradīcijas. Tāpat laikā pārliecinātos, ka ir kaut kāds eh, Eiropu ietverošs mm, pasākums. Runājot par krāpšanos un mm, viltotajiem dokumentiem, kā arī dzen ierēģņu pienākumiem vai atbildību dokumentu pārbaudas kontekstā, šobrīd saskaņā ar apostils sistēmu ir pilnīgi iespējama tāda situācija, uh, kad, eh, nu, teiksim, pārbauda nenotiek, un, piemēram, Lielbritānija ir bijusi tiesvedība pret attiecīgo iestādi saskaņā ar Hāgas konvenciju attiecībā uz dokumentiem, iepriekš izdotiem dokumentiem, kas netika pārbaudīti pietiekamā kārtā. Tāpēc šāda veida mm, saistības un pienā atbildība jau ir attiecīgajām struktūrām un iestādēm, un es domāju, no šāda veida atbildības uzņemšanās sistēmas mēs nevaram izvairīties vienalga, kādu sistēmu izmantojam. Tam, tā, tā tam ir jābūt, jo kāds kādreiz citreiz jau vienmēr kaut kur kaut kā nevērīgi izturēsies, pietiks pieļaut kļūdu, un tad tā var, tādai kļūdai var būt sekas gan, sekas gan civiltiesībās, gan tālāk arī pat krimināltiesībās. Un tāpēc mēs nonākam attiecīgi pie jautājuma, ko jūs pieminējāt priekšādētā, respektīvi, vai trūkst uzticēšanās starp dalību valstīm. Un es domāju, ka nu ne jau manā ziņā tagad būtu komentēt tās saiknes, kas sasaista eh, valstis savā starpā. Varu tikai eh, varbūt citur šīs uzticēšanās ir vairāk nekā, nekā atkal starp citām dalībvalstīm, bet, nu, Katras nacionālās tiesības sistēmas pārstāv taču vēlas pasargāt savas īpašās eh, pieejas attieksmi pret eh, tiesību aktiem, un tas ir pamatot. Mēs jau dzirdējām, piemēram, lūk par šo kodifikācijas jautājumu. Kodifikācija tieši tāpat kā visaptvaroša Eiropas sistēma nozīmētu to, ka būtu atšķirīga, atšķirības privāto un eh, starptautisko tiesību jomā vai visiem tad būtu jāpiekrīt visām kodeksa sadaļām, nu tad tas varbūt jau nākamajām paudzēm jāatstāj, jo varbūt pat vairākām nākamajām paudzēm. Tas nekad nebūs iespējams pilnībā. Es domāju, ka mums jāskatās uz šo visu kā ilgtermiņu procesu. Ja mēs tagad pieņemam par izējas punktu to, ka, lūk, šis būs tāds izmēģinājumu process e, civil statusa dokumentiem, tad, lūk, pēc trim gadiem varam atkal pie tā atgriezties, jo 21. pantā tāds ir paredzēts, tāds pārdomu periods un tad mēs varam pieņemt lēmumu, vai tālāk tas tiek virzīts vai nē. Un es domāju, ka tas arī ir tas pareizākais, tas, tas atslēgvārds, lai mēs nedaram neko tādu šobrīd, kas tagad tiek, nezinu, iegravēts akmenī. Uh, Tā, tā tam nevajadzētu būt. Visas lietas, ko mēs šobrīd lemjam, daram, var pēc tam tik pārskatīts un mainīts. Un, ja skatāmies uz regulu šādā aspektā, tad tādā gadījumā mūsu pienākums, pat pienākums Eiropas pilsoņu priekšā ir atvieglot viņu dzīvi, padarīt to vienkāršāku, un mums vajadzētu to vismaz mēģināt. Paldies! Ļoti, ļoti vietas noslēgums secinājums no jūsu puses šīm debatēm un prezentācijai, un tiešām milzu paldies par to. Paldies par šo ieguldījumu. Un es saprotu, ka tagad mums ir kafijas pauze. Tās ir konstitucionālas tiesības uz kafijas pauzi. Un cikos tam mēs sanākam atpakaļ? 11.20 atgriežamies šeit zālē. Un šķiet, ka kafija mūs gaida burtiski tepat ārpus durvīm. Paldies! Okay,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

Cena Savjeta, ali ten nikad. Ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas.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 zālē, vismaz tie, kas uh, ir ieinteresēti apspriest šīs ļoti interesantās lietas, ir atgriezušies. Paldies! ka pievēr, tagad lūdzu aicinu pievērst uzmanību profesorai Kristienai Venderhorstai no Vīnas Universitātes. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie parlamenta deputāti, eh, dalībvalsts parlamenta pārstāvi, dāmas un kungi, paldies, ka uzaicinājāt mani. Eh, tā ir liela privilēģija runāt šeit par mm, Eiropas līguma paraugiem mantojumu un ģimenes tiesībās. Par ko tad te ir runa? Te ir eh, runa par uh, problēmu risināšanu, ar kādām sastopas pilsoņi 21. gadsimtā. Pilsoņiem, eh, kas uh, dzimst preces un mirst ārpus eh, savām eh, valstīm. Un šobrīd ir 60 miljoni startautisku eh, pāru, 13% jaunu laulību, partnerību skaits, reģistrēto partnerību skaits ir vēl lielāks. Un tikai finansiālās izmaksas, kas ir saistīta ar mantiskajām tiesībām, ir vai sasniedz 123 miljārdus eiro gadā, un tas ietekmē kopējā tirgus funkcionēšanu un Eiropas kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpas funkcionēšanu. Nu, kārte eh, Eiropā šobrīd izskatās apmēram šādi. Nu, varbūt eh, reālajā dzīvē nevienmēr ir tik sarežģīta situācijas kā šī, taču eh, starptautiskiem pāriem nāk sastapties ar daudzām problēmām. Un es vēlētos varbūt izgaismot trīs problēmas. Pirmā problēma. Puses vienkārši ir ļoti pārsteigtas eh, vai nav sagatavotas pārviecojoties uz citu jurisdikciju. Parasti eh, tā tad ir jāizmanto dzīves vietā piemērojumā eh, tiesiskā kārtība. Un eh, ļoti bieži vismaz vienam no pāra tas nozīmē piemērojumās tiesību aktu sistēmas maiņu, piemēram, šķiršanās likumu maiņa, un tas ietekmē vienu no pusēm. Iedomājieties, ka, piemēram, Austrijas pāris pār Vācas dzīvot uz Vāciju. Šeit, piemēram, eh, likums par šķir, laulību šķiršanu Vācijā un Austrijā, šī likumdošana ir ārkārtīgi atšķirīga un pārim rezultātā eh, var būt, nu, nepatīkam pārsteigumu īpaši neaizsargātākajai pusēji. Un tad iedomājieties, ka izcelsmes valstī, piemēram, mantojuma eh, tiesības tiek piešķirtas eh, kopā dzīvojošam eh, pārim, partneriem, un pēkšņi šis te reģistrētās partnerības pāris pārbrauc uz citu valsti, kurā netiek atzītas kopīpašuma tiesības šāda veida pāriem, un uh, partneris var zaudēt visas savas tiesības. Tālāk izdevīgākās tiesvedības vietas izvēle ir tā saucamais uh, forum shopping, tas ir saistīts ar Brisele 2 regulu. Var uh, būt stimuls vienam no laulātajiem uzsākt uh, laulības šķiršanas procesu tajā jurisdikcijā, uh, Uh, kas viņam ir izdevīgāka, piemēram, ja ir pirms laulību līguma spēkā um, un tām līdzīgi. Un tad viens no laulātiem var, piemēram, izvēlēties tādu jurisdikciju, kur uh, pie šādiem uh, līgumiem savukārt nav jāturās. Un jāsaka, ka tiesība akti, kas tiek piemēroti dažādās eh, jurisdikcijās, ir ļoti atšķirīgi. Pat eh, pavisam vienkāršā laulības šķiršanas gadījumā var eh, būt ļoti dažādas jurisdikcijas un dažādi piemērojamie tiesību akti. Piemēram, pāris, kas ir apprecējies Vācijā, pārvāc uz Austriju, izšķīras partneris eh, pārbrauc uz Nīderlandi, kur sāk šķiršanas procedūru. Nav sarežģīts um, gadījums, mums ir bērns, mums ir pensiju schēma. Bet eh, jūs šeit redzat, ka ir ārkārtīgi dažādas jurisdikcijas, uh, un arī piemērojamie tiesību akti. Vācijas eh, likumdošana, Nīderlandes likumdošana, Austrijas likumdošana, un šeit ir daudz nesaskaņu savā starpā. Un ar šādiem konfliktiem juristi, protams, ir pieraduši strādāt, viņi ir izstrādājuši ļoti sarežģītus risinājumus, eh, un tas viss padara tiesvedību ārkārtīgi dārgu, un ļoti ilgstošu, kas, protams, neatbilst 21. gadsimta prasībām. Nu, šeit varbūt tāds neliels pārspīlējums, bet es varu teikt, ka tie, kas uh, uzsākas starptautisku laulību uh, vai arī um, pārvāc uz citu valsti, dzīvot kā precēts pāris, viņi uh, kā akli lido uh, vētrā. Un Van Hainkungs jau šorīt stāstīja par to, kādi risinājumi varētu būt eh, šādām situācijām, mm, bet eh, viņš arī minēja, ka, piemēram, vienota kodeksa izveida varētu nebūt drīz risinājums. Tālāk varētu virzīties uz pušu lielāku neatkarību vai autonomiju. Ja mēs aplūkojam esošos instrumentus, uh, Un īpaši, ja likumdošana mm, par īpašuma mm, normām tiek pārskatīta, vai tiek pārskatīta Brisele divi regula, tad puses var izvēlēties piemērojamo uh, eh, jurisdikciju un tādā veidā var izvairīties no daudzām problēmām. Nu, tā būtu uh, Uh, iespēja risināt šādas problēmas kā arī uh, pirmslaulību un pēclaulību līgumi. Un tad jautājums, ja jau tas ir izcinājums, kādēļ uh, pāri neizvēlas iespēju izvēlēties jurisdikciju? Nu, vienkārši tāpēc, ka viņi nezina, ka šādas iespējas viņiem jau šobrīd pastāv. Uh, Un tad ir vienmēr arī ļoti grūti par šādiem jautājumiem runāt eh, ģimenes ietvaros. Un eh, nevienmēr arī eh, ekspertu konsultācijas ir iespējams saņemt par nu, samaksājumu, samaksājumu maksu. Un tad runājot par modeļu mm, izveidi Eiropas līmenī, uh, mm, piemēram, izvēloties tiesu laulību šķiršanas gadījumā vai eh, izvēloties eh, samierināšanas tiesu, nu, vajadzētu darīt to eh, tajā brīdī, kad tiek reģistrēta laulība, pārcelšanās uz citu valsti, dzimšana un tā tālāk. Tas faktiski mm, liktu eh, pārim iesniegt pakotni, eh, kas būtu tā saucamā viens pieturs aģentūra, kurā viņiem ir izskaidrota iespēja piemērot eh, vienu likumdošanas pakotni. Nu, varētu izveidot arī tādas standarta mm, modeļu vai paraugu pakotnes. Nu, tas varbūt gan prasīs laiku un ir tāds nākotnes jautājums. Jāsaka, ka šis te projekts ir kopā ar eh, Katrīnu Kvelkī, eh, kas ir priekšsēdētāja ģimenes tiesību padomē. Un eh, iespējams, ka šis te projekts tiks realizēts Eiropas tiesību institūta ietvaros. Tas būtu viss. Paldies, profesors Kunze. Tagad vēlamies sveikt Kurtu Lehneru, eh, kurš ir eh, notārs un arī Ēves Poters kundzi, kas ir Igaunijas notāra kameras juridiskā padomniece. Vai kāds no jums vēlas uzstāties? Mums kopumā ir 20 minūtes, tā kā lūdzu vārds jums. Jā, paldies priekšstādātāji par ielūgumu. Jāsaka, ka es priecājos atkal būt jūsu vidū, jo es vēl pirms trim gadiem biju šī parlamenta deputāts, strādāju šeit, bija ļoti interesants darbs, strādāju pie daudziem dokumentiem, pie daudziem jautājumiem, un tagad tā, paejot malā, varu kritiski paskatīties uz šiem jautājumiem. Jāsaka, ka šī regula ir spēkā jau trīs gadus, tātad par mantošanas apliecības izveidi, un es ceru, ka mums tik ātri šis mantošanas gadījums neiestāsies nevienam no mums bet jāsaka, ka problēmas ar šo regulu šobrīd ir ļoti lielas un vēlos pievienoties tam, ko teica Vendehorstas kundze tikko. Teiksim, ka ir šīs jauktās laulības, startautiskās laulības un ļoti bieži rodas problēmas tieši arī mantojuma lietās. Jāsaka, ka iespējams nākotnē mums neizdosies to nemaz tik ātri atrisināt, un vēlos pieskarties tieši atsevišķām konkrētām problēmām. Runājot par šo regulu, jāsaka, ka tā ir kombinācija no pēdējās dzīves vietas un brīvas mm, piemērojamo tiesību izvēles. Tātad šobrīd ir arī daudz zinātnisko rakstu par šo te regulu. Tur ir lapas pušiem gari raksti, uzskaitījumi, kādas visādas problēmas juristi ir spējuši konstatēt. Un svarīgi ir tas, ka parastam pilsonim šī, šai regulai ir jābūt saprotamai, jo Parastam pilsonim nav jāzina visi šie specifiskie gadījumi. Viņiem ir jāzina to, ka, jā, man ir tiesības izvēlēties starp divām tiesību sistēmām, vai nu pēc dzīves vietas, vai nu pēc manas izcelsmes, nacionalitātes. Tātad šī regula principā vēlējās balstīties uz to, ka ir šie te vispārīgie principi un pēc iespējas mazāk specifiskās normas. Patiesībā tas tiek bieži arī kritizēts. Jāsaka, ka arī definīcijas šajā regulā ir diezgan elastīgas. Arī dalībvalstu tiesību sistēmās ir jēdzieni, kas nav definēti ļoti strikti. Manuprāt, tas ir pareizi, jo šis jēdziens teiksim, parastā dzīves vieta nevar tikt interpretēts tā ļoti strikti. Ir svarīgi, lai tiesa varētu arī, tomēr, piemēram, konstatējot bērna parasto dzīves vietu, vadīties pēc citiem kritērijiem nekā tad, ja jūs konstatējat, kura bija parastā vai pēdējā dzīves vieta mantojuma lietās. Vēlos norādīt, ka 21. panta otrajā punktā ir paredzēts viens izņēmums, proti var tikt piemērotas nevis pēdējās dzīves vietas valsts tiesības, bet gan citas tiesības bet tas gan nevar pamatot jurisdikciju vai piekritību. Proti, pēdējās zināmās dzīves vietas valsts piekritīgai tiesai ir iespējams jāizmanto arī citas valsts tiesības, ja ir bijusi šāda aizgājēja vēlme. Tāpat jūs, priekšsēdētāji, runājāt par subsidiaritāti un materiālās mantojuma tiesību normas ir ļoti svarīgas. Tas ir kodols mūsu civiltiesībās. Jāsaka arī, tiesību kolīziju normām ir sava ietekme uz materiālajām tiesību normām. Tajā pašā laikā ir svarīgi, lai valstu mantošanas šo te apliecību izsniegšanas procedūra nekādā veidā netiktu ietekmēta. Lagārda kungs, kurš runās šodien pēcpusdienā, teica, ka šī regula ir īsta revolūcija. Un viņam ir taisnība, šī regula ir pilnīgs jauninājums visiem, un arī tas, ka tā ir tik veiksmīga jo mēs koncentrējāmies to izstrādājot tikai uz to jauno, nevis uz to, lai katrs, katra valsts sevi atpazītu šajā regulā. Svarīgi ir arī regulas interpretācija. Ne tikai tas, ka tas notiek autonomi, bet gan tiešām pēc šīs regulas gara, ne tikai pēc burta. Es runājot ar pilsoņiem, ļoti bieži saskaros ar jautājumu par nodokļiem. Protams, šī regula neatrunā nodokļu jautājumus, bet pilsoņiem tas ir pirmais, kas viņiem nāk prātā, jo patiesībā mēs šeit runājam par īpašumu un ar īpašumu saistītajiem nodokļiem, arī pieņemot mantojumu, jums ir jānomaksā nodoklis. Un jāsaka, ka dalībvalstis nevēlas nekādu regulējumu vai direktīvu par šo te mantošanas nodokli kā tādu bet jāsaka, ka ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji būtu informēti visās dalību valstīs par to, kādas sekas būs viņu konkrētajai izvēlei. Un arī notāru kameras daudz strādā ar saviem notāriem, lai, teiksim, tālāk izglītotu viņus par šiem jautājumiem. Jāsaka, Dānija, Īrija un apvienotā karalista nepiedalās šīs regulas īstenošanā, tas ir žēl, uh, bet pašā regulā gan nav pateikts, ka līdz ar to viņas ir uzskatāmas par trešajām valstīm. Citās regulās tas ir skaidri un gaiši norādīts, ka apvienotā karalista īrija un Dānija ir uzskatāmas par trešajām valstīm. Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka šīs trešās valstis ir, tātad šīs trīs valstis ir uzskatāmas par trešajām valstīm, un tātad parastā vai pēdējā dzīves vieta nav uzskatām par domicilu atbilstoši anglosakšu tiesībām. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpat vēl ir jautājums par savstarpējiem valstu nolīgumiem attiecībā uz tiesību kolīziju gadījumiem. Arī Lisabonas līgums paredz to, ka dalībvalstis var slēgt šādus divpusējus nolīgumus, bet tas rada lielas problēmas, it īpaši runājot par Eiropas mantošanas apliecības izveidi, jo šie nolīgumi tos valstu tiesām ir jāinterpretē autonomi, to ir pateikusi arī Eiropas Savienības tiesa. Un mēs varam nonākt tikai pie jēgpilna rezultāta, ja šī interpretācija ir ļoti šaura un ierobežota. Un vislabāk būtu vispār šos divpusējos nolīgumus anulēt, lai tie zaudētu spēku. Protams, polit no politiskā viedokļa ir svarīgi, lai Eiropas Savienība un attiecīgās valstis piemēram, runāt ar trešajām valstīm. Mūsu gadījumā tā ir, teiksim, Turcija, bijušās padomju savienības valstis, Irāna, ka arī sadarbībā ar šīm valstīm tiek rasti konkrēti nolīgumi un risinājumi attiecībā uz mantošanas lietām un dažādām tiesību kolīzijām. Šobrīd jāsaka, ka Eiropas mantošanas apliecībai ir šīta veidlapa jau izveidota, un man jau bija bažas, ka šīta veidlapa, šis formulārs būs ļoti apjomīgs, un tā tas arī ir noticis. Un ļoti bieži Eiropas līmenī, piemēram, strādātāju patērētāju aizsardzības dokumentiem, ir tā, ka katra dalībvalsts velk to detīķi uz savu pusi un beigās tā ir tāda jaungada eglīte, kur katrs var iekārt savu mantiņu. Un līdz ar to šie formulāri ir ārkārtīgi apjomīgi. Tā ir tāda kompilācija no ļoti dažādām specifiskām atsevišķu konkrētu dalību valstu problēmām un redzēsim, kā tas nākotnē darbosies ar Eiropas mantošanas apliecību. Protams, ir problēmas, vēl joprojām ir šaubīgie jautājumi. Jāsaka, ka ar regulu mums nebija tādu nepareizu, neīstu kompromisu. Jāsaka, tās atlikušās problēmas ir patiesi atrisināmas. Bet nevajadzētu paredzēt šeit tādu ļoti drosmīgu konstrukciju. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams iegūt vispirms praktisko pieredzi ar Eiropas mantošanas apliecībām. Tāpat vajadzētu noteikti atteikties no šiem divpusējiem nolīgumiem ar trešajām valstīm. Un ir ļoti svarīgi, ka starp mantojuma tiesībām un lietu tiesībām ir ļoti liela saistība. Paldies! Please take the floor. Uh, thank you for the possibility to write. Liels paldies par šo iespēju nāk klajā ar savu analīzi un tam līdzīgi. Pirms es runāšu tālāk par mantojuma tiesībām, gribu teikt, ka es esmu uh, strādājusi notāra birojā un kā notāra aizstājēja man nācās sastapties ar dažādu veidu pieredzi, kā rezultāti arī esmu guvis šos praktiskās zināšanas par to, kā risināt mantojumtiesību jautājumus un kā, piemēram, arī autentificēt uh, testamentus. Igaunijā uh, līdzīgi tād kā tas, tas bijis nu jau gadiem mantojumtiesību jomā, eh, mantojumtiesības var tikt atzītas tikai tur, ja pēdējā mītnes vieta ir bijusi Igaunija. Un piemērojamais likums tādā gadījumā ir valsts tiesību akts tajā valstī, kur šis eh, mirušais dzīvojas. Uh, Pamatojoties uz savu pieredzi, esmu veikusi analīzi un uh, risinājusi jautājumus, kas saistīti ar tiesību aktu problēmām. Ja mantojumu tiesības attiec uz vairākām dalībvalstīm, piemēram, nacionālā cita vai īpašums atos citur, tad tādā gadījumā para, likums paredz to, ka tiesvedība, respektīvi process, notiek tikai vienā dalībvalstī. Tam vajadzētu atvieglot situāciju labumu saņēmējiem, ja mantiniekiem, jo vairs nav tagad nepieciešamība šiem laikietilpīgajiem procedūrām dažādās dalībvalstīs. Viena pasākuma ietvaros. Tāpat laikā regula paredz arī konkrētus noteikumus, lai izvērsēt, izvērtētu testamenta um, saturu un formu. Un tāpēc šīs prasības, kas izriet no regulas, būtu jāņem vērā tajā brīdī, kad tiek testamenti sagatavoti. Kopējais saistošais faktors um, nosakot jurisdikciju mantojumtiesību gadījumā un tiesu, kā arī piemēramo likumu, ir šī pēdējā mītnes eh, rezidences vieta miršam, kas gan jāsaka ir sarežģīti, ir tas, ka regulā pašā netiek definēts, ko, kas tiek saprast, kas tiek saprast ar ierasto dzīves vietu. Tāpat arī netiek noteikti kriteriji, kas būtu nepieciešami, lai šādu dzīves vietu identificētu. Tāpat laikā jāņem vērā, ka lai arī uh, nav Eiropas kopienu tiesā vēl šādu precedentu tiesību tie, mantojumtiesību jomā. Eiropas kopienu tiesa tomēr ir pieņēmusi nolēmumus citās tiesību jomās par dzīves vietu, un līdz ar to parastā dzīves vietai ir gan kopienas mēroga nozīme, gan e, nacionāla nozīme saistībā ar šiem tiesību aktiem. Pašreizējās precedenta tiesības parāda, ka personai nevar būt ierastā dzīves vieta citā dalību valstī, uh, Un ir atsevišķi faktori, kā piemēram nekustamā īpašuma atrašanās vieta, nodokļu maksāšanas vieta, eh, rezidents reģistrācija nevar eh, veidot tādu elementu, uz kuru pamatu ierastā dzīves vieta tiktu noteikta šajā valstī. Ir vajadzīga, zinām, pastāvīga klātbūtne un vēlme uh, E, atrasties e, šajā šīs personas vēlmēs, kas ļauj tālāk noteikt, kas ir pastāvīgā vai ierastā dzīves vieta e, un kas ir konkrētās personas interesēs, lai izvērtētu mirušā dzīves vietu konkrētā un noteikti to par konkrētu dalībvalsti, visi faktiskie elementi jāņem vērā ka tiek uzsākts mantojuma tiesības procedūras, piemēram, no mantinieku vai citu puses, tad Pirmā informācija par eh, at, dzīves vietu tiek sniegta no to personas puses, kas vēlas šo jautājumu risināt. Un iespējamā kārtā eh, rezidents reģistrācija vai mm, miršanas apliecības reģistrācijas vieta nevar tikt izmantot kā pierādījums ierastās dzīves vietas konstatācijai. Uh, Igaunijas notāru praksa parāda, ka tajā brīdī, kad ir tā dzīves pieta minušajiem personai tiek identificēta, tad papildus e, faktu apstākļiem ir jāņem vērā arī pušu nodomi. Esmu redzējis tādus pārobežu gadījumus, kad mantinieki uzstāja, ka mirušajam, piemēram, ir bijušas vairākas dzīves vietas bet beigu beigās tomēr izrādās, ka viņu mērķis ir vienkārši nokārtot ties, mantošanas tiesības Igaunijā, tāpēc, ka procedūras citā dalībvalstī būtu pārāk sarežģītas un dārgas. Vai tāpēc, ka viņi vēlas izvairīties no mantojuma nodokļu maksāšanas, vai tāpēc, ka šai citā valstī uz vietas nedzīvo neviens, kas varētu īstenot ir praktiskos soļus, lai nokārtotu mantojuma tiesību jautājumus. Eiropas mantojuma certifikāts tiek paredzēts ar šo regulu, un to tādā gadījumā varētu uzradīt kā pierādījumu, ka mantojuma tiesvedības iesaistītie personi, personas ir apzinātas, un savukārt tiem, kam ir tiesiskās, ti, eh, likuma noteiktās tiesības, eh, tiek atbilstīgi identificētas. Bet tas nerada nekādas juridiskās tiesības uh, un to varētu aprakstīt kā Eiropas mēroga dokumentu, kas tiek sagatavots uz brīvprātīgiem pamatiem. Un var pierādīt tikai to, ka mantojuma tiesvedība tiek īstenota un ir ticis konstatēts, ka pastāv kaut kāda veida tiesības uz uh, aizgājēju īpašumu attiecīgo šīs Eiropas certifikāta izdevēja iestādes e, pienākums ir pārliecināties, ka informācija, kas iekļauta šajā certifikātā, ir precīza, lai tas būtu mm, dokumentus, ko var paļauties arī citā dalību valstī tā kā nav nekāda laika ierobežojumi, kamēr mantinieks var iesniegt pieteikumu uz šādu Eiropas mantojuma certifikātu, un tas var notikt arī gadiem pēc tam, kad mantojuma tiesības jau ir, nu, tiesvedība jau ir noslēgusies, tad noteikumi jurisdikcijas notekšanai un piemērojumam likumam arī būtu jārespektē. Pat tajos gadījumos, kad pieteikums uz Eiropas mantojuma certifikātu netiek iesniegts. Tas pats princips būtu jāievērā jebkura veida mantošanas tiesvedībā, tā lai uh, faktoru apstākļi būtu precīzi un uz tiem varētu paļauties. Neatkarīgi no tā, vai tas ir nacionālais vai Eiropas mantojuma certifikāts, un vienalga, kur šī tiesved, vai, vai tiesvedības, e, tiesvedība aizsēties personas sazinās ar e, juridisku vai nejuridisku iestādi. šiem noteikumi par piemēramo likumu ir jāpiemēro tieši tādā veidā, kā regulā noteikts. Regulā dalībvalstu iestādēm paredzēti vairāki pienākumi, un šķiet, ka to var piemērot efektīvi tikai tad, ja dalībvalstu varas iestādes ir gatavas sadarboties savā starpā un apmainīties ar informāciju jautājumos, ko attiecīgi šis mantojumtiesību akts eh, regulē, nu, piemēram, ja tiesvedību uzsaka, uzsāk konkrēti izvēlētā tiesa, tad praksē, lai pārliecinātos, ka vispārējās juridikcijas tiesa e, nav uzsākusi tiesvedību, jau tajā brīdī ir nepieciešams, e, ja pastāv šaubas, sazināties ar šīs pastāvīgās dzīvesvietas e, valsti, lai pārliecinātos, ka šī tiesvedība nedubultojas un tā jau tiesvedība jau nav uzsākta vai jau nav pat noslēgusies e, vispārējā tiesā. Igaunijā notāru kantors sastopas ar lietām, kur tiesvedība ir uzsākta Igaunijā, kaut gan ar Igaunijas tiesām jau sazinājušies, piemēram, varas iestādes no Somijas. Neskatoties uz to, ka vispārējais princips abās valstīs ir tāds, ka tiesvedības procedūra var tikt iniciēta tikai tad, ja šī valsts ir pēdējā mm, mirušā dzīves vieta. Turklāt būtu Eh, saprātīgi domāt, ka pirms tiek izdot šāds Eiropas certifikāts, arī testaments tiek sagatavots attiecīgās varas iestādēs, un šis testaments tiek nodots tai dalību valstī, eh, kur ir šī pēdējā dzīvesvieta, ar ko miršais bijis saistīts. Saskaņā ar regulu kompetentā varas iestāde dalību valstī var veikt izmeklēšanu, pieprasīt informāciju no citas dalību valsts, bet tikai Tad, ja izpētot šo manto, Eiropas mantojuma certifikātu, um, ir veikta informācijas saņemšana un nav pienākuma informāciju atklāt, ja to, ne, ne par, ja to liedz nacionālajie tiesību akti. Tas nozīmē, ka precīzas mantošanas tiesības procedūras nevar tikt īstenotas no vienas puses, no otras puses mantinieki, kas ir tiesīgi uz informācijas saņemšanu par testamentu, viņiem tomēr būtu jādod šo otru dalību valsti, lai saņemtu informāciju. Uh, Ja nu beig beigās izrādās tā, ka Eiropas mantojuma certifikāts nav gana precīzs, tāpēc, ka pēdējais testaments nav ticis ņemts vērā, tad tādā gadījumā kas, uz ko krīt atbildība par to, ka e, šī informācija nav nodrošināta, vai tie ir mantinieki, jeb tomēr varas iestādes. No vienas puses regula paredz juridisku drošību pilsoņiem Eiropas Savienībā, pārliecinoties, ka procedūras tiek inicētas un īstenotas tikai vienā dalību valstī. Un ties, piemērotais likums mantojuma tiesībām tiek e, konstatēts saskaņā ar vienotiem noteikumiem, vienalga, kur šī tiesvedība nenotiktu. Pilsoņiem tiek garantēta mazāka birokrātija, jo lēmumi un autentiski dokumenti un tiesas nolēmumu, kā arī dzen Eiropas mantojuma certifikāts, tiek atzīts un īstenots eh, arī citās dalību valstīs. Bet no otras puses raugoties, kā jau tik parādās šajā analīzē, pastāv vairākas praktiski rakstura problēmas, ar ko sastapsies iestādes, kārtojot mantojuma tiesības. Tajā brīdī, kad tiks piemērot šī regula, nu, piemēram, nav skaidrs, kur, kas ir tā persona, kurai ir tiesība izvēlēties, tiesības izvēlēties eh, tiesas nolēmuma vietu. Uh, un kuram ir tiesības apstrīdēt, vai tie ir valstī atrodošamies mantinieki, jeb ārpus tās atrodošamies mantiniekiem, jeb tie, un tas nav skaidrs no šīs regulas. Regulā nav visi jautājumi, līdz ar to atrisināt ir neatbildēti jautājumi, kas būs jārisina ar turpmākiem tiesību aktiem vai precedentu tiesībām Eiropas kopienu tiesā. Paldies! Uh, thank you very much for your remarks, madam. Paldies par jūsu komentāriem, kundze. Man nav rakstiski neviens pieteicies uh, izteikties, tad tādēļ jautāju, vai kāds ir interesēts komentēt vai uzdot jautājumus mūsu runātājiem vai no uh, parlamenta deputāta puses vai no viesu puses. Been... Šķiet, ka informācija ir bijusi ārkārtīgi izsmaļoša. Priekšsēdētāji kungs, ja mums ir laiks, tad es vēlētos plašāk parunāt par vienu lietu, ar ko darbojas arī Eiropas parlamenta juridiskā komiteja, kā vien no, viens no regulas trūkumiem tiek uzskatīts tas, ka jūs varat izvēlēties tikai starp pēdējās dzīves vietas valsts tiesībām un pilsonības valsts tiesību. Un jāsaka, ka toreiz valstis nevarēja vienoties par to, ka vienmēr tiek piemērotas tās valsts tiesības, kur ir bijusi šī pēdējā dzīves vieta. Bet jāsaka, ka šo te pēdējo vai ierasto dzīves vietu mēs vēlamies interpretēt ļoti šauri. Teiksim, ka jūs tur dzīvojat vismaz desmit gadus un arī startautisku jauktu uh, ģimeņu gadījumā jūs varētu patiesi pieļaut to, ka, teiksim, viens no laulātajiem izvēlas attiecībā uz savu mantojumu piemērot savas pilsonības valsts tiesību aktu. Bet es domāju, ka nākotnē mums būs tieši šī regula jātīsta tālāk, un arī Poters kundze pareizi norādīja, Tad, ja ir izvēlēta konkrētās valsts piemērojumās tiesību normas, ir ļoti grūti nošķirt, kur beidzas vienas puses tiesības un kur sākas otras citas puses tiesības, bet ja šis mantojuma atstājējs izvēlas piemērojumās tiesību normas, tādā gadījumā viņam vajadzētu izvēlēties arī jurisdikciju. Un tādā gadījumā šī problēma būtu atrisināta. Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Pēters Kundze, lūdzu. Paldies, vēlējos eh, piebilst, ka cilvēkiem ir iespēja mm, sastādīt eh, testamentu un izvēlēties, kuras valsts likumdošanai eh, šī testamenta izpilde piekritīs. Bet šeit ir zināms risks, ja, piemēram, ir iespēja izvēlēties starp dažādām jurisdikcijām. Nevienmēr ir zināms šiem cilvēkiem, kādas sekas var būt jurisdikcijas izvēlei. Piemēram, ja cilvēks izvēlas testamentu izpildi, teiksim, Igaunijā, bet pēdējā dzīves vieta ir bijusi Nīderlandē, tad testaments tiks sastādīts eh, saskaņā ar Igaunijas eh, likumdošanu, bet interpretēt tā tiks saskaņā ar Nīderlandes likumdošanu, un tas padarīs visu ļoti sarežģītu. Un beigās var gadīties, ka. Uh, mirušā pēdējā griba nav attiecīgi ievērota. Jo ir iespēja, piemēram, izvēlēties pilsonību nāves brīdī, kura tiks ņemta vērā nākotnē un nav iespējas zināt, kā šīs nezināmās valsts eh, liks, likumdošana interpretēs eh, testamentu Tā kā vajadzētu uz to norādīt klientiem, tad, kad viņi sastāda savus testamentus. Paldies! Klēnsīkungs. Jā, protams, apvienotā karaliste nav uh, pievienojusies šai te mantošanas uh, likumdošanai. Bet es domāju par tiem punktiem, par ko Lehner kungs runāja, un par eh, dzīves vietu un pilsonību. Protams, ka šie te pilsonības jautājumi, kurā gadījumā uzpeldētu, ja mēs pievienotos, mēs jau tā esam apvienotajā karalistē dažādu jurisdikciju uh, zeme. Mums ir vairākas jurisdikcijas vienā valstī, un tas, protams, radītu vēl papildus problēmas. un pie mums eh, to nosaka uh, eh, miršās personas domicils, dzīves vieta. Mums ir ļoti daudz uh, tiesu prakses uh, šajā uh, jautājumā piemēram, personas juridiskās dzīves vietas eh, noteikšana, lai noteiktu, kāda jurisprudence viņš ir pakļauts. Parasti pilsoņi par to bieži nedomā, bet mums ir pietiekoši daudz tiesu prakses, lai mēs varētu to atbilstoši noteikt. Bet, nu jā, protams, jūsu komentārs man izraisa pamatīgu vielu pārdomam. Jā, kundze, lūdzu. Uh, Jā, paldies, Pēters kundze, par to, ka minējāt šos papildus punktus, jo tā tiešām reizēm ir liela problēma. Ka jūs, piemēram, sastādat testamentu saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem un pēc tam to interpretē Nīderlandes tiesa Un tieši tādēļ e, šīs te Eiropas modeļa izveida varētu palīdzēt, jo tas e, noteiktu arī šo te e, modeli mantošanas gadījumiem. Liels paldies par šo te priekšpusdienas uh, sādaļu. Uh, turpināsim 14.30, kas nozīmē 14.30. Mums nedaudz vajadzēs saspiest pēcpusdienas programmu, jo ir zināmi laika ierobežojumi, un pulksten sešos precīzi mums ir jābeidz darbs. Tā kā pacentīsimies sākt patiešām laikā. Eksperti, kuri vēlas iziet no ēkas pusdienlaikā, drīkst to, protams, darīt, bet tad jums atkal ir no 14. līdz 14.30 jāsatieks ar mūsu darbiniekiem, lai uh, varētu atkal dabūt caurlaizi drošības režīmu dēļ, kurš pašlaik tiek ievērots parlamentā, nevarēs tā vienkārši atgriezties parlamentā. Tā kā lūdzu, tiekamies 14.30. Just to be clear, you almost lost, lost, lost, lost.